Right, good afternoon. Godātie kolēģi, es zinu, ka ir samērā grūti un steidzīgi visiem sarasties atpakaļ, bet eh, es esmu ārkārtīgi priecīgi paziņot, ka mūsu šāvakar sēdē piedalās divi komisāri - Almuņas un Barņēra kungi. Es vēlētos sveicināt un laipni aicināt šajā uzklausīšanā arī citus iesaistītos, tātad parlaments izteiksies par valsts pabalstu finansēt ekonomisko situāciju ekonomiskās krīzes apstākļos. Un no otras puses mums vajadzētu runāt par to, kā atteikties no tām papildus eh, schēmām, kas sāka darboties 2008. gadā un kā, maz, eh, kā samazināt atbalstu, kurš sāka darboties 2008. gadā. Deputāti runās arī par 2009. gada konkurences politiku, un to ir sagatavojis Dortjans Epings. Mēs to esam nomainījuši nosaukumu tajā ekonomikas pārvaldības un stabilitātes sistēmas uzlabošana Eiropas Savienībā. Grozījumu iesliekšana ir 7. oktobris, pulkstens 17. vakarā. Uzklausīšanā ir divas grupas. Vispirms mēs uzklausām abus komisārus. Pirmā, tātad mēs uzklausīsim situācijas status quo novērtēšanu, un otrais tad būs ekspertu viedoklis un tirgus spēlētāju viedoklis. Uh, Pirmajā debašu daļā es tiešām ļoti strikti ievēlo, ievērošu katram komisāram desmit minūtes, un pēc tam deputāti uzdos jautājumus. Un otrajā uzklausīšanas daļā katram runātājam būs piecas minūtes, un pēc tam deputāti varēs uzdot jautājumus. Tā tad vēlētos atgādināt visiem, kuri nav ieraduši runāt parlamentā, mums ir pieejams sinhronais tulkojums, līdz ar to lūdzu nerunājiet ārkārt ārprātīgi ātri šīs desmit minūtes, pretējā gadījumā es būšu spiesti jūs apturēt, jo tulka netiek līdzi. E, jums ir tikuši izdarīti CV visiem runātājiem, un es vēlētos vēl pateikt, ka šī uzklausīšana tiek uh, stream tiek eh, straumēta internetā, un, protams, ka pēc tam jūs varēsiet iepazīties arī ar piezīmēm un protokolu. Bet vispirms dodu vārdu komisāram Almuņas kungam - desmit minūtes, nesekund vairāk. Uh, paldies, paldies priekšsēdētājs kundze, bet eh, ja es 12 eh, minūtes runāšu, es ceru, ka jūs man tās atvēlēsiet, jo Es runāju par milzu summām, kas pēdējo divu gadu, divu ar pusgadu laikā ir tikušas atvēlēts dažādās Eiropas dalību valstīs. 12 minūtes ar jūsu laipnu atļauju, priekšsēdētājs kundze, es vēlētos godātajiem deputātiem pastāstīt, ko esam paveikuši un ko esam darījuši šī perioda laikā, kad Leven Brazels ideja sabruka. Runa ies par finanšu atbalstu un runāsim arī par atbalstu nefinanšu sektoram. Runājot par finanšu sektoru, kopš 2008. gada mēs esam sākuši samazināt atbalstu finanšu, finanšu sektoram. Tas attiecās uz 170, 173b pantu, kas paredz ārkārtas situācijas palīdzību. Tātad trīs reizes tiek pieminēts ārkārtas, ārkārtas situācija, ārkārtas palīdzība un ārkārtas apjomos. Pirmo reizi vienlaicīgi visās Eiropas Savienības dalību valstīs šis pants tika izmantots vienlaicīgi. Tātad eh, kopš Romas līguma, kā jau es teicu, tika izmantots šis sistēmas atbalsts. 2008. gadā Eiropu piemeklē milzīgs sistēmiskais risks, un tas, diemžēl, ļoti smagi ietekmēja un ir ietekmējis visu Eiropas ekonomiku. Komisija izmantoja Eiropas līgumā sniegtās juridiskās tiesības un izmantoja šo nosacījumu. 2008. gada oktobrī mēs e, nācām klajā ar četriem paziņojumiem. 2008. gada decembrī mēs sagatavojām otru komunikē, kurā runa gāja par noteikumu izstrādāšanu, kas ļauj samazināt nepieciešamo palīdzību līdz minimālajam līmenim, izvairoties no konkurences izkropļojumiem. 2009. gada februārī mēs runājām par ieņēmumiem, un 2009. gada jūlijā mēs runājām par to, ka ir jāpārvērtē restruktūrācijas pakalpojumu un atbalsts finanšu sektoram ko vēlējāmies panākt ar visiem šiem ārkārtas pasākumiem un ārkārtas programmām. Protams, pirmais un galvenais - finansiāla stabilitāte, otrais - vienāda spēles noteikumi visiem tirgus spēlētājiem un izvairīties no iekšējā tirgus fragmentācijas. Un e, šīs iekšējās fragmentācijas risks pastāvēja, jo dalību valstu bankas uh, iepludināja finanšu sektorā lielu naudas daudzumu. Un trešais, mēs vēlējāmies restruktūrizēt tās institūcijas, kuras saņēma valsts atbalstu, jo vēlējāmies gan vidustermiņā, gan ilglaicīgā termiņā nodrošināt veselīgu banku sistēmu, proti sistēmu, kas darbotos arī pēc krīzes. Izmantojot visus šos trīs stūrakmeņus, Valdības sagatavoja 2008. gadā programmu, kā viņas izmantos šos līdzekļus. Un kopīgā nauda, kas tika izdalīta, ir 4,69 triljoni. Tas ir ārkārtīgi daudz, un gandrīz 30% bija tā saucamās valsts garantijas, 45% parasti bija kapitāla injekcijas, tātad valsts injekcijas, un visbeidzot varam runāt arī par likviditātes schēmām. No 2008. gada oktobra līdz 2009. gada augustam nauda netika izmantota tik lielā mērā, jo tas tika samazināts līdz 17% no IKP, tādējādi mazākā puse no šiem līdzekļiem bija inkorporēti dalību valstu finanšu schēmās. Šobrīd izskatās, ka 15 no rekapitalizācijas, spē, rekapitalizācijas schēmām puse no tām joprojām darbojās. Piemēram, Somija jau ir paziņojusi, ka šā gada beigās, es atvainojos, šā mēneša beigās tā pārtrauks subsidēt jau ko, un tas pats tuvākajā laikā attiecās uz īriju un Vāciju. Sešas schēmas, kuras attiecās uz banku likviditātēm, piecas no viņām joprojām ir un 21 garantijas schēma, 12 no kurām ir tikušas atjaunotas un darbosies līdz šā gada beigām. Un visticamākais, ka daudzas no šīm 12 pieminēto dalību valstu schēmām tiks pagarinātas un darbosies arī 2011. gadā, bet to mēs redzēsim. Vienlaicīgi, analizējot dalību valstu atbalsta schēmas, mēs ņēmām vērā dalību valstu īpašo situāciju. 44 konkrēti palīdzības gadījumi ir tikuši īstenoti, no kuriem 27 ir tikuši slēgti ar galīgo lēmumu, kurš ir sekojošs. 23 gadījumos šis lēmums bija pozitīvs un darbojās institūcijas restruktūrizācijas vārdā. Trīs gadījumos lēmums bija pozitīvs un institūcija tika likvidēta, un vienā gadījumā Portugāles privātā banka lēmums bija negatīvs un tika pieprasīts atgriezt naudu. Tātad 27 gadījumos mēs esam pieņēmuši lēmumu un 17 gadījumi joprojām tiek izskatīti. Tātad 27 konkrētus restruktūrizācijas plānus esam izskatījuši. Galvenā problēma, un lielākās problēmas, kurās valstīs mēs joprojām analizējam, ir īrijas gadījums. Es tagad šeit neiedziļināšos sīkumos, jūs ļoti labi pārzināt, kas tur notiek. Grieķijas gadījums un uh, Startautiskā valūtas form, fonda un Eiropas Savienības programma jo ir iespēja izveidot stabilizācijas fondu 10 miljārdu eiro apmērā, un šis fonds būtu tiešā veidā saistīts ar, ja nepieciešams, palīdzības sniegšanu Val Grieķijas bankai. Tas pats attiecas arī uz Vācijas Landesbanku. Mēs šobrīd izskatām trīs gadījumus, kas attiecās uz eh, Landesbanku Vācijā, un divos no šiem trīs gadījumiem mums ir ārkārtīgi smaga situācija, un ir jātiek skaidrībā par to, vai šīs bankas restruktūrizācijas pasākumi bija adekvāti. Tas pateicies arī uz eh, citu banku, kur banka 173, viens 173 miljārdu apmērā pārnesa peļņu uz citu banku. Mēs runājam arī par citiem gadījumiem, arī par tādām finanšu institūcijām, kurām būs nepieciešams papildus valsts atbalsts, ņemot vērā vai patreizējo vai patreizējā finanšu situācija vai nākotnē tā varētu sašķobīties, tas attiecās arī uz Spānijas krājbanku. Runājot par finansiālās pakotnes atjaunošanu, šobrīd mēs izvērtējam to, kā piemērot vienu no šīm četriem komunikē, tā tad šā gada beigās tiks e, pārtraukta palīdzības sniegšana, un tomēr mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešami ārkārtas pasākumi piemērošana finansu institūcijām arī 11. gadā, un tomēr nosacījumiem jātiek mainītiem. Mums nepieciešams e, stiprināt šos nosacījumus, padarīt tos striktākus, jo, piemēram, nākamgad mēs vēlētos restruktūrizācijas plānu pieprasīt pilnīgi visām institūcijām, finanšu institūcijām, kuras saņem valsts atbalstu. Šobrīd situācija tāda nav. Mēs esam noteikuši tikai un vienīgi palīdzības sniegšanas griestus. Šā gada jūlijā mēs izstrādājām tā saucamo garantiju schēmu, kurā tiek izstrādāti kritēriji, un tagad mēs pieprasīsim visiem arī restruktūrizācijas schēmu. Vienlaicīgi esmu pavēlējis saviem padotajiem izstrādāt restruktūrizācijas vadlīnijas normālai finanšu darbības situācijai. Tātad mēs vēlamies, lai šīs jaunās vadlīnijas par finanšu institūciju restruktūrizāciju sāktu darboties vai būtu pieejams sākot no 12. gada janvāra. Runājot par nefinanšu ekonomikas sastāvdaļām, 2008. gadā mēs izstrādājam ietvaru par palīdzības sniegšanu, un maksimālais bija 500 tūkstoši eiro atbalsts uzņēmumam. Bija tā saucamās subsidētās garantijas, subsidētie aizņēmumi, un mēs runājām arī par valsts atbalsta instrumentiem, tajā skaitā riska kapitāla nosakšanu un īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanu. Šobrīd esam apstiprinājuši 81 schēmu, 23 no šiem 500 tūkstošiem uz kompāniju uh, ir tā saucamie beznosacījumu aizdevumi, 15 ir tā saucamās garantijas schēmas, 13 dalību valstīs, 8 subsidēto aizņēmumu schēmas, 7 dalību valstīs, 5 schēmas, kas piedāvā samazinātu procentu likmes aizņēmumu tādajiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar vidē draudzīgu ražojumu izstrādi un tā tālāk. No 2008. gada oktobra līdz pagājušā gada Eh, aprīlim, tā ir informācija, kas mums pieejama no dalību valstīm, ir autorizētās schēmas 150, 185 miljārdu eiro apjomā. Un tomēr mēs esam saņēmuši informāciju tikai par 21 miljārda izdevumu maksāšanu, un šobrīd mēs izstrādājam priekšnoteikumus, kuriem būtu jābeidzās šā gada beigās. Mēs šobrīd vēl nesam spējuši pilnīgi atteikties no šiem pagaidu pasākumiem un dažādajiem instrumentiem, tas attiecas arī uz citām pasaules valstīm. Un tomēr dalību valstīm jau esmu ierosinājis, ka 500 tūkstoši eiro iespējas aizņēmumu sniegšanas atvieglotiem noteikumiem ir jāatceļ. Uh, Protams, 11. gadā mēs redzēsim pāris tādus pasākumus, eh, kuri joprojām tiks sniegti, piemēram, subsidētās garantijas un subsidētie aizņēmumi, un tomēr kritēriji tiks padarīti striktāki. Tas pats attiecās arī uz tā saucamajiem zaļajiem ražotājiem, kaut arī varbūt visās dalību valstīs tas nedarbosies. Tikai dažas dalību valsts ir izmantojuši šo iespēju, jo nosacījumi ir ļoti dažādi nosacījumi, kas tiek piemēroti valsts atbalstam zaļajiem ražotājiem, ir dažādi. Es e, vēlētos saņemt dalību valstu feedback par to, kāda ir riska kapitāla nosacījumi, protams, ar ziņāmiem piemērojumiem un arī par eksporta atbalstu jebkurā gadījumā ļoti milzīgs nodokļu maksātāju naudas daudzums ir ticis izmantots valsts atbalsta formā. Lielākā daļa valsts atbalsta ir tikusi iepludināta finanšu sektorā un nefinanšu ekonomikas sektors ir palicis novārtā. Mēs runājam par 21 miljārdu, un tas ir daudz. Mēs vēl neesam nonākuši mierīgos ūdeņos, līdz ar to mums ir jādomā par programmu un atbalsta samazināšanu un tomēr nepilnīgu pārtraukšanu šā gada beigās. Jebkurā gadījumā autorizējot šīs atbalsta schēmas un uzraugot to darbību, joprojām pastāv risks šiem milzīgajiem valsts atbalstiem ne tikai izkropļot uh, dažādos uzņēmumu konkrētspēju, bet arī sadrumstalot iekšējo tirgu. Tātad mēs raudzēsimies, lai tiktu nodrošināti vienādi spēles noteikumi visiem, lai būtu atbalstīts ekonomikas dinamisms un nodrošināt konkurētspēju. Paldies! Thank you, uh, Commissioner. I'll move straight. Liels paldies, komisāra kungs, un tūdaļ dod vārdu komisāram Verņiekungam. Paldies, priekšsēdētāji, labdien visiem! Paldies par eh, šo uzaicinājumu. Paldies, ka uzaicinājāt mūs kopā ar kolēģi Joakim Almuņas kungu, uzdodot pareizos jautājumus un īstajā brīdī. Mēs centīsimies eh, atbildēt jums ar labākajām iespējamām atbildēm šobrīd. Kāpēc tie ir pareizie jautājumi? Nu, gluži vienkārši tāpēc, ka mums ir jāizdara secinājums par to, kas ir noticis pēdējo divu gadu laikā, un šī te padziļinātā analīze, kur jūs priekšsēdētāji veicat, un arī eh, tas darbs, kas notiek krīzes eh, komitejā, ir ļoti svarīgs darbs, un īstajā laikā, tāpēc, ka šobrīd ir tāds kā neliels vilinājums tomēr atgriezties pie, pie business as usual, tātad rīkoties tā, it kā nekas nebūtu mainījies. Uh, Un ir jāatbild uz jautājumu par šo te ārkārtas sistēmu īstenošanas, turpināšanu. Es vēlētos runāt par trim aspektiem. Vispirms, kāda ir situācija tirgoši šobrīd. Otrakārt, kādā veidā nesen īstenotie pasākumi ir bijuši efektīvi un vērtīgi. Un treškārt, kas mums būtu jādara šobrīd, lai izvairītos no valstu iejaukšanās, kas maksā dārgi. Almuņas kungs jau pieminēja uh, valstu palīdzību. Es pie šī jautājuma varbūt neatgriezīšos, bet svarīgs jautājums ir saprast, vai mēs šobrīd varam runāt par šo krīzi pagātnes formā. Protams, ka ir zināmi elementi, kas mums uh, liek izturēties pozitīvi, finanšu tirgi atsāk darboties uh, normāli, tāpat nāks konstatēt, ka vairākas finanšu iestādes darbojas ar ievērojumu peļņu, un tik tiešām rodas iespējas, ka mēs pāršķiram lapusi un ka vairs nerīk, un ka sāks tāds kā business as usual. Es vēlētos tomēr, lai mēs būtu piesardzīgāki un lai mēs raudzītos uz, uh, uh, zinām, uz šo te spriedzi, kas ir vērojama dažos tirgos, tā piemēram, izējumateriālu tirgu, un dažkārt saskaramies tur ar milzīgām spekulācijām, kas, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemams, tā piemēram, attiecībā uz lauksaimniecības precēm. Tāpat arī eiro kurs mainās un finanšu sektora atvesaļošana nav pilnībā pabeigta. Un, dāmas un kungi, jūs redzat, ka eh, tas ir atstājis arī sociālās un ekonomiskās sekas. Tā, piemēram, bezdarba līmenis ir pieaudzis par 3%, un es domāju, ka mums neizdosies izkļūst no šīs krīzes tādā pašā veidā, kā mēs esam iekļuvuši tajā. Situācija ir ļoti nestabila, un mums ir jāpārtrauc šī praksi, kas paredzēja uh, rīkoties uh, nevis atklāti, uh, bet diezgan slēptā veidā, un mums ir jāceršās izvairīties no nākotnes krīzēm. Tas būtu mans pirmais komentārs. Otrs komentārs runājot krīzes kontekstā Es domāju, ka Eiropas Savienība ir mācējusi īstenot pareizos un nepieciešamos pasākums, lai izvairītos no sliktākā un lai tīri no politiskā viedokļa radītu eh, ļoti svarīgu iespēju. Ehm, man jau bija arī iespēja kā kandidātam Eirode, Eiropas parlamenta deputātu vēlēšanās to konstatēt. Tātad iespējam, ka Eiropa ir spējusi aizsargāt sevi un aizsargāt pilsoņus pret šo krīzi, un cīnoties pret šo krīzi mums bija jācenšas rīkoties kopīgiem spēkiem, nevis katram savā stūrītī un katram pašam par sevi. No ekonomiskā un finanšu viedokļa ir izdevies izvairīties no sistēmiskas krīzes. Es vēlētos atgādināt, cienījamie deputāti, ka pat ja Eiropas Savienības noteikumi pirms krīzes kopumā ļāva mums izvairīties no milzīgāka riska, kā piemēram tā, ko mēs eh, piedzīvojām ASV. ASV nekustamā īpašuma tirgu notika neticami notikumi, un uzraugi nespēja izvairīties no šī līdzsvar trūkuma, kur, kur, kur krīze izraisīja. Un Tātad mums ir jācenšas rast pareizos risinājumus un izvairīties eh, no eh, šādu notikumu atkārtošanās nākotnē. Un mums vajadzētu eh, tagad pēc iespējas objektīvāk raudzīties uz to darbu, kas ir mūsu priekšā. Mums ir jācenšas parādīt, ka Eiropa rīkojas ne tikai, lai atveseļotu, bet arī, lai nodarbotos ar profilaksi. Un to es saku jo īpaši tāpēc, ka mēs visi lieliski apzināmies, ka uh, uh, publiskajās finansēs nav iedomājams tas, ka mēs varētu piedzīvot atkārtot vēlreiz šādu krīzi. Un tas man noved pie trešā jautājuma, proti tikai dziļa finanšu sektora reforma mums ļaus izvairīties no tā, ka ir nepieciešama valstu masveida iejaukšanās. Uh, Un mēs neizlam, neizliekamies, ka mēs īstenojam reformas, jo arī krīze neizlikās mūsu skarot. Un es gribētu runāt par četriem punktiem, pie kuriem šobrīd komisija strādā, četriem punktiem šīs reformas ietvaros, lai izvairītos no tā, ka Eiropa atkal nokļūst līdzīgā situācijā. Pirmais - uzraudzības sistēmas reforma, lai panāktu efektīgāku uzraudzību. Es uh, jau teicu, cik lielā mērā jūsu darbs pie šīs uzraudzības pakotnes izstrādāšanas, radaru izstrādāšanas, lai izvairītos no finanšu iestāžu bankrota, ir bijusi svarīga. Iestādēm būs eh, diezgan liela loma un būtu jāraugās, jācenšas nodrošināt to, lai šīm iestādēm ir pienācīgie līdzekļi, lai tās varētu strādāt, lai tās varētu strādāt efektīgi un veikt uzraudzību tirgos, tā piemēram attiecībā uz šo short selling, jeb ātro pārdošanu. Un sestā panta esma, jeb Eiropas vērtspapīra un tirgu iestādes reglamentā arī to paredz. Reformā ir jāiekļauj divi aspekti, tātad labāk banku uzraudzība, jo īpaši lielo banku uzraudzība, un no otras puses jāveic sistēmiskā riska analīze. Arī šajā ziņā mums ir jārīkojas piesardzīgi un jāraugās uz to, lai sistēmiskā riska rekomendāci komitejas rekomendācijas tiktu ievērotas. Un es vēlētos teikt arī, ka ECOFIN um, padome kurā piedalījās arī šīs komitejas priekšsēdētājs, atgādināja, ka ASV sistēmisko risku komiteja pirmo reizi tikās piekdien. Tātad, nu, mēs ar dažu nedēļu, uh, varbūt atšķirību, tomēr rīkojamies paralēli. Šī uzraudzības sistēma ir absolūti nepieciešams priekšnoteikums, bet tas ar to vien nepietiks, lai uh, finanšu sistēma darbotos ne, pienācīgi. Otrs punkts ir uh, pienācīga finanšu sistēmas kapitalizācija. Tas ir otrs eh, jautājums, pie kura mēs strādājam kopš Bāzela 3. Tātad pie, mēs strādājam pie pašu kapitāla un es piedāvāšu šīs vienošanās uh, transponēšanu. Nākamā gada sākumā mums noteikti būs iespēja par to vēl diskutēt. Starp citu, jau rīt pēcpusdienā, kad runāsim par Otomāru Karas ziņojumu, Un es, starp citu, gribētu apsveikt uh, kolēģi par lieliski paveikto darbu. Bāzēlas vienošanās paredz pārēju, kas ir nepieciešama, lai tas um, neatstātu negatīvu ietekmi uz ekonomikas un finanšu sistēmu. Un mēs ļoti rūpīgi veicam izvērtēšanas. Izvērtēšana tātad ietekmes izvērtējumu gan makroekonomiskajā līmenī, gan mikroekonomiskajā līmenī un ņemam vērā visas tās atšķirības un specifika, kāda ir Eiropā šajā jomā. Trešais punkts reformas ietvaros ir paredzēt tā devētos stres testu bankām un par bankām. Mēs esam izvērsuši šādus te, eh, stres testu, esam publicējuši tos, tas ir lielisks instruments, un es domāju, ka šajā vasarā paveiktais ir bijis gan efektīgi, gan atklāti, tātad caurskatām paveikts plašā mērogā, un Eiropas centrālā bankā arī nacionālajie uzraugi e, varētu iesaistīties šajā darbā, noteikti šī praksa būtu jāatkārto. Ceturtais mums ir nepieciešama krīzes pārvaldības instrumenti, lai katrai no šīm iestādēm būtu nepieciešami instrumenti, Un eh, šajā nolūkā pēc dažām dienām, oktobra vidū, eh, komisija nāks klajā ar vispārēju paziņojumu, un es vēlētos atgādināt par dažiem principiem, kurus jūs eh, atradīsiet šajā komunikēja paziņojumā. Ir jānodrošina tas, lai, kā jau piedāvāja Līza Ferreira, ir jānodrošina tas, ka mēs vēršamies pret krīzēm pirms tās eh, vispār rodas. Otrakārt, mums ir nepieciešami instrumenti, lai rīkotos vajadzības gadījumā, un mums būtu eh, drīzāk eh, jānolem, kā rīkoties gadījumā ar bankām, kurām draud bankrots, lai mēs lieki nevilcinātos. Un Vēl viens punkts, ko jūs atradīsiet eh, šajā ziņojumā, ir nepieciešams panākt to, lai visas iesaistīsās pustais skaitā akcionāri un kreditori iesaistītos, tad, kad tas ir nepieciešams, un arī bankām jodot savus pienesums. Tātad šajā instrumentu kopumā Jūs atradīsiet arī bankas pienākumu, lai noguldītāji vairs nebūtu tie, kas eh, cieš no šādas situācijas un mēs rīkotos saulaicīgi. Piektais punkts. Ir nepieciešams panākt to, lai Eiropas līmeņa ietverts eh, ļautu mums rīkoties banku krīzes situācijās. Jūs zinat, ka um, pusē gadījumu e, attiecībā uz bankām, kas darbojas Eiropā, var teikt, ka e, tās darbojas ne tikai vienā valstī, bet uh, vairākās, un ir nepieciešams, lai ikviena tiesības un pienākumi būtu labi definēti, tad, lai mēs zinātu, kā rīkoties šādos gadījumos. Tātad tik tā par šo risku novēršanu. Un, cienījamā deputāta, dāmas un kungi, es vēlētos uzsvērt, ka diskusijas un darbs turpinās, pat ja uh, mūsu rindās nevalda vienprātība, un mēs par to runāsim arī ar ekonomikas un finanšu ministriem Es vēlētos arī apsveikt Joakim Almuņu par lieliski paveikto darbu sastrādājoties ar uh, Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai izvairītos no vispārējas uh, eh, katastrofas, krīzes un uh, es zinu, ka viņš raugās uz to, lai eh, tiktu pieņemti noteikumi pienācīgajā laikā attiecībā uz banku pārvaldību, un es domāju, ka secinājums, kas mums ir jāizdara, lai aizsargātu noguldītājus un nodokļu maksātājus, mums ir nepieciešama daudz efektīgāka profilaktiskā sistēma, jo profilaks vienmēr izmaksā lētāk nekā ārstēšana. Un mums arī tādā gadījumā, ja saskaramies ar grūtībām, ir jābūt skaidram, kādiem būtu tie, jābūt tiem pasākumiem, kas mums būtu jāīsteno. Dāmas un kungi, mums ir nepieciešams uh, veselīgs finanšu un ekonomikas tirgus, lai bankām nebūtu uh, nepieciešama valstu palīdzība. Tātad pie tā mēs strādājam kopīgi ar jums. Paldies! Thank you very much. Paldies! Un tagad mēs eh, pārējām Mēs mazliet esam faktiski iekavējuši darba kārtību, un tagad es nosaukšu tos, kuri ir uzdevuši jautājumus kā gribētāji. Lamberts, Mario Borgezo, uh, Sophie Intveld, Sylvie Goulard, Antolin Sanchez Prezedo, uh, Dirk Epping, Ramon Tremosa and Wolf Klintz. If anybody else wants to raise... Ja vēl kāds vēlētos uzdot jautājumu komisāram. Tā, Zimonkungs. Tā tad. Eh, lūdzu, uzdodiet jautājumus vienas minūtes ietvaros, vai tas būtu vienam vai otram komisāram, arī to indicējiet. Es eh, došu vārdu deputātiem pa trīs kopā. Lūdzu, Jozef. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos vienā minūtē izteikt savus komentārus. Uh, vai finanšu sektora stabilitātes principi tika ievēroti, proti vai banku tirgus netika sakropļots un jūs minējāt uh, vairākus skaidrus, taču neteicāt nekādu novērtējumu. Runājot par mediāciju, šeit runa nav par bankām, bet gan par to, lai kredīti uzņēmumiem un ģimenēm būtu pieejami, vai tad tiešām kredīti ir pieejami. Uh, Un runāt par restruktūrizāciju, Almoņa kungs teica, ka šīs uh, laika ziņā ierobežotās sistēmas tiks turpinātas ar zināmām korekcijām, kas uh, nebija izdevies, kādēļ tas ir jāmaina. Un jautājums abiem komisāriem, vai jūs strādājat pie šīm sistēmām, kas ir laika ziņā ierobežots par krīžu pārvaldību, vai strādājat atsevišķi? Manuprāt, komisijas uh, grafiks mazliet kavējas, īpaši runāt par krīžu pārvaldību. Šeit bija viens paziņojums oktobrī, un tad tiesiskais projekts pavasarī, manuprāt, tas tiešām ir par vēlu. Mums ir īrijas problēma, un ir pieejama EVI dokuments. Un pēdējais jautājums. Kad ir paredzēta šī galīgā izēja no šīs īpašās situācijas, no krīzes, kad mums būs normāla konkurence un normāla ekonomika. Paldies! Uh, thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runāšu franciski. Muļjā, uh... Almoņas kungs, jūs runājat par valsts palīdzību. Jūs zināt, ka šis ir jautājums, pie kur mēs nepārtraukti uh, atgriežamies. Arī Eiropas centrālā banka ir pieņēmusi izņēmumu uh, pasākums. Uh, bet tomēr mēs vēlētos zināt, cik lielā mērā jūsuprāt tie pasākumi, kuras īsteno Eiropas centrālā banka, varētu radīt konkurences skropļojums, jo mēs esam pārliecināti, ka eh, pastāv šāds risks. Otra lieta, un te jautājums ir domāts arī Barņiekungam, vai jūs dienest jau ir izvērtējuši eh, to, kādas būs kopējās izmaksas visām šīm operācijām, kuras jūs pieminējāt un kuras attiecībā uz valstīm, jo dažas operācijas ir bijušas pozitīvas. Tātad kāda būtu galīgā bilance, lai mēs gal galā varētu izrēķināt un aprēķināt, vai, vai gal galā šī te naudas plūsma ir bijusi no bankām uz valstīm vai otrādi. Jūs pieminējāt par ņēkungs stres testu. Un attiecībā uz Allied Irish Bank, kas uh, uh šobrīd bankrotē, tā savulaik izturēja šo te stres testu, un tāpēc man rodas jautājums, kam gan der šādi stres testi, ja gal galā mēs atklājam, ka tas nekam nedar. Attiecībā uz Bāzeli 3 mūs satrauc šis pārejas posms, un es vēlētos zināt, vai jūs piekrītat tam, ka neatkarīgi no tā, cik ilgs būs šis pārejas periods, ir nepieciešami strikti noteikumi, kur jāievēro bankām. Uh, tā piemēram, kas attiecas uz dividenžu izdalīšanu un arī bonusiem. Paldies! Šin, šis nav konkurss, kurā jūs mēģināt uzdot pēc iespējas vairāk jautājumu vienas minūtes laikā, tāpēc lūdzu neuzdodiet uh, tik daudz jautājumu, kā tas nu pat tika darīts. Par Gēzijo kungs, lūdzu. Grācie, prezidente, jūs esat molto sintētiko. Lielas paldies, priekšsēdētāji, es izteikšos ļoti īsi dažādo risinājumu ietvaros, kuri tika pausti, lai samazinātu valstu parādus. Profesors Artus ir piedāvājis ļoti oriģinālu alternatīvu risinājumu, proti, ka liela daļa valsts parādu tiktu pārnest uz centrālās bankas budžetu nu, tas monitorizētu valsts parādu. Mans jautājums ir tāds, vai Eiropas centrālā banka var daļu valsts budžetu vienkārši anulēt ar tādu priekšrocību, ka tad būtu daudz uh, eh, vieglāk dzīve Eiropas Savienības pilsoņiem. Un otrs jautājums - ASV vēlas, lai Ķīnas valūta tiek uh, pēcināta, lai tas atbilstu visai konkurences situācijai. Līdzīgu politiku mēs nevaram īstenot. Taču vai Eiropas Savienības pasākumu paredz pasākumu, kā apkarot šādu negodīgu konkurenci, ko īsteno ASV agresīvā monetārā politika? Paldies! Es vispirms tad došu vārdu jums, Almonis Kungs. Es, eh, jā, mēģināšu atbildēt pēc iespējas ātrāk, tā tad eh, pieci jautājumi mazāk kā vienā minūtē. Eh, es, protams, zinu, kādi riski mums tie ir jāņem vērā, jārespektē. Mēs zinām, past, kādi riski pastāv mūsu tautsēmniecībām saistībā ar dažādiem finanšu riskiem. Jā, kļūdīties ir cilvēcīgi. Ja komisija, runājot par atsevišķiem gadījumiem un nacionālajām programmām, nebūtu veikuši šādas pārunas, tad iekšējais tirgus finanšu pakalpojumiem būtu izjūcis pilnībā. Zināms, dalībvalstis valstis ir ieguldījuši zināmas un lielas summas bankās, kas darbojās viņu teritorijā, un tādējādi uzņēmās arī atbildību un riskēja, un tādējādi arī kropļoja konkurenci. Taču citādi zināmas bankas vairs nebūtu spējīgas turpināt savu darbību. Taču šos riskus mums izdevās veiksmīgi novērst. Nu, cik nu tas cilvēka uh, spēkos bija iespējams. Jā, kredīti tiek nodrošināti, ir skaitļi, kas parāda, ka situācija uzlabojās, taču jūs noteikti zinat, ka mums ir nepieciešams uh, funkcionējošas bankas un arī priekšnosacījumi, ka tiek uzņemti zinām riska, lai varētu šos kredītus piešķirt. Tad riski tika palielināti saistībā ar krīzi, un tagad ir jānoskaidro arī, kāds ir pieprasījums kredītiem. Ir bankas, kas saka, ka jā, pie mums vēršās eh, cilvēki, kas vēlās kredītus, taču nevaram nodrošināt kredītus, jo viņi nav maksāt spējīgi, un citi atkal, kuriem labprāt gribētu dot kredītus, tie nemaz tos nepieprasa. Nu, Tā to parāda arī statistika. Tad runājam par šiem pagaidu regulējumiem un izmaiņām 2011. gadā. Mēs šo iespēju sniegt uh, tiešus atbalstus, kā 500 tūkstoši eiro uzņēmumu pat tieši, pat taisno, tas uh, tiks likvidēts šī iespēja. Uh, tātad šo valsts eh, garantijas tiks regulētas stingrāk. Vēl ir jānodrošina tas, ka arī atšķirība ar tirgus eh, procentu likmēm nav tik ļoti liela. Un tiešām jautājums, vai šī valsts atbalsts kaut ko dod un vai arī šīs attiecīgās budžeta pozīcijas, kas netika izmantotas kā vidē draudzīgiem produktiem, vai tām ir jēga, un mēs vēlamies noteikt galīgos noteikums riska kapitālam un īslaicīgiem kredītiem. Katrā gadījumā mēs turpmāk vēlamies atbalstīt uh, eh, mazojus un vidējos uzņēmumus, kur šobrīd, kur līdz šim bija tie, kur saņēmis lielāko palīdzību. Mēs sastrādājamies kopā ar Barņē kungu un uh, tirgus ģenerāldemi ģenerāla direktorātu, un šeit mums nav nekādu problēmu. Tieši otrādi mums ir liela gatavība sadarboties. Tas attiecas arī uz Olī Rēna kungu un Ekvinu ģenerāla direkciju. Nu, es pazīstu šos kolēģus arī no agrākās uh, pieredzes. Bet krīze, protams, vēl nav beigušies. Lamberta kungs. Uh, es nedomāju, ka Eiropas centrālās bankas eh, var pārņemties valsts eh, parāda daļas. Ja komisija vai jebkurš ja cits vērs iesaistīties lēmumos, kas tiek pieņemti monetārajā un ekonomiskajā ziņā, tad mēs eh, esam gājuši pārāk tālu. Es domāju, ka mums ir jānovāk šī svītra, proti uh, Eh, šie te ārkārtas apstākļi, kas lika mums īstenot monetāro un ekonomisko politiku, bija ārkārtas apstākļi, bet kopumā tie ir monetārās politikas eh, pasākumi, kas tiek īstenot tālāk. Krīzes izmaksas. Es domāju, ka šos aprēķinus ir pāragri veikt, jo šobrīd ir ļoti daudz garantija, kas tiek pie, piešķirts, un mums ir jāredz, cik lielā mērā tās tiks izmantotas. Ir šīs te public capital injections, jeb uh, valsts kapitāla ieguldījumi, un mēs ceram, ka tie no jauna atgriezīsies tirgū kādu dienu, un mēs nezinām, uh, ko valstis iegūs no šīs uh, pārdošanas, tāpēc es domāju, ka ir pāragri teikt, cik šī krīze ir izmaksājusi. Katrā ziņā mēs apzināmies risku, uh, mēs apzināmies, kādam riskam mēs pakļaujam noguldītāju un nodokļu maksātāju risku, pārvaldot banku krīzi un rodot risinājumus banku krīzē. Kā jau es pieminēju, skaitļos ir milzīgas summas, kas tiek piešķirtas šim nolūkam, bet šobrīd katrā ziņā ir pārāk grib teikt, vai mēs iegūsim vai zaudēsim. Mēs redzējām, piemēram, 90. gados piemērus Eiropā, kur gal galā valsts bija ieguvējis tā riskēja ar, nodo, ar nodokļu maksātāju naudu, tomēr uh, kaut ko arī ieguva, nopelnīja šī gadījumā. Šī jūsu uh, pieminētā īrijas banka ir banka, kas šobrīd uh, tomēr ir radusi pozitīvu rezultātu. Banka, kas nonāk uz grūtībās, ir cita. Un tālāk pēdējais jautājums konvertēt. Um, valsts parādu, es domāju, ka tas nav risinājums. Es domāju, ka tas uh, ir nepareizs risinājums no jebkura viedokļa. Un gal galā es vēlētos atbildēt uz jūsu pēdējo jautājumu. Es teicu daļu, es teicu daļu, precizē runātājs. Jā, eh, komisārs turpina, katrā ziņā eh, lēmums tika pieņemts, proti iegādāties valsts parādu vērtspapīrus dažu valstu. Un pēc um, presē esošās informācijas šobrīd runa ir par um, Grieķijas, um, Portugāles un Nīderlandes parādu zīmēm. Un gal galā tas ir Eiropas centrālajai bankai pieņemt lēmumu, un jūs viņam varēsiet uzdot jautājumu, tad, kad viņš šeit ieradīsies, par cik uh, lielām summām, par ko vispār ir runa. Tālāk, kas attiec uz maiņas kursu, es domāju, ka šodien eiro uh, trojka, Junkers trišē un Rēns tiekas, un es ceru, ka šai sanāksmei ar, arī ar Ķīnas pārstāvu būs pozitīvs iznākums. Paldies, priekšsēdētāji! Kavalo kungam es vēlētos teikt, protams, ka mēs ne, ar nepacietību gaidām komisijas priekšlikumu par krīžu profilaksi. Kā jau es teicu, es strādāju ātri, efektīgi un neimprovizējot. Mums bija pirmais eh, paziņojums, mēs diskutējām kopā aptuveni 20. oktobrī būs nākamais paziņojums, un man ir bijusi arī iespēja diskutēt par šo jautājumu divas reizes ar finanšu ministriem. Nes, nesenākā tikšanās bija Madridē, un pavasarī mēs nāksim klajā ar likumdošanas priekšlikumiem. Kāpēc es vēlos teikt, ka mums ir nepieciešams uh, nesteigties? Tad, kad mēs runājam par kreditoru tiesībām Tad, kad mēs runājām par bankrotu sistēmām 27. dalībvalstīs, mēs nevaram improvizēt, un mums ir nepieciešams tik daudz laika, cik mums ir nepieciešams. Tāpa, piemēram, arī tad, kad mēs strādājām pie noregulējuma attiecībā uz atvesinātajiem finanšu instrumentiem. Es varu teikt, ka uh, arī vasaras mēnešus mēs pienācīgi izmantojām, lai strādātu pie šiem jautājumiem, paralēli ar amerikāņiem, kas, protams, ir uzņēmuši savu kursu, bet mēs strādājam paralēli un vēlreiz gribu apstiprināt, ka esmu apņēmības pilns, lai pēc iespējas labāk paveikt šo darbu. Lambert kungs, kā jau teica Jokims, Anglo-Irish Bank nebija banka, attiecībās, kur tikt veikt šis stres tests, jo tā ir, bet uh, otra banka, uh, arī izturēju šo stres testu, un es neizteikšu savus komentārus, bet es vēlos teikt, ka stres tests tiek veikts eh, vienā noteiktā brīdī, un tas eh, nav, tā rezultāti nav derīgi eh, ilgstošā laika posmā, tāpēc mums ir jāveic šīs kontrols, ja šie testi regulāri un attiecīgi jāveic šī izvērtēšana, lai rīkotos pēc iespējas efektīgāk un panākt pēc iespējas atklātāku informāciju. Es domāju, ka valstu attiecīgi iestādes eh, pieņem lēmumu par restruktūrizāciju, kā tas tika veikts arī īrijā, un atbild uz jūsu otro jautājumu ir apstiprinoši jā. Tieši pie šī jautājuma es strādāju, neimprovizējot, lai uh, sagatavojot šo instrumentu kasti, mēs izdarītu visus secinājumus, un lai mēs zinātu, kurus instrumentus mēs ieliekam šajā kastē. Tātad, izvērtējot iekšējos ārējos riskus, izvēr, eh, konstatējot eh, neparastu rīcību, neparastu efektus, mēs nāksim klajā ar priekšlikumu par dažādu banku aktivitāšu aizliekšanu, tāpat arī uh, menedžmenta izmaiņas, uh, tāpat arī noteikumi, kas attiecas uz uh, eh, kreditoru aizsardzību un tā tālāk un joprojām. Un mums būs nepieciešama arī līdzekļi, arī, lai piešķirtos attiecīgi šiem te rezervas fondiem, pie kuriem mēs arī strādājam. Un, kā jau teicu, oktobra paziņojumā par to tiks izklāstīts vairāk. Es vēlos papildināt Joakim Almuņas teikto. par monetāro sistēmu un tās pašreizējo nestabilitāti. Šodien pat Oli Rens, uh, Junkers un uh, Tātad šis trijo tiekas ar Ķīnas pārstāvjiem, un mēs domājam par to, kā mēs varētu panākt pēc iespējas stabilākas sistēmas izveidošanu, un kāda varētu būt lielo ekonomikas lielvalstu loma valstīs. Starp citu, Ķīna jūlijā nāca klajā ar pasākumiem pareizajā virzienā, uh, un tā vēl spēlēt savu lomu politiskajā, ekonomiskajā un diplomātiskajā plāksnē, sēžoties pie lielo spēlētāju galda, un viņi noteikti stiprinās šis dialogs un palīdzēs tai attiecīgi īstenot pareizos pasākums. Paldies! Liels paldies, un tagad nākamais jautājuma rauns Sofija Silvija un Antonijs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, pa visam īsi. Pagājušajā gadā, kad pieņēmām un izskatījām ziņojumu par 2008. gada konkurētspējas izskatīšanu, mēs pieprasījām, lai komisija izvērtē valsts sniegtā finanšu atbalsta sekas. Mēs pieprasījām, la, jūs esat tikai apkopojis to, ka valsts ir sniegus atbalstu, bet kāda ir tā rezultāti? Mēs esam tik daudz naudas iepludinājuši banku sektorā, bet vēl joprojām nevienam nav skaidrs, vai tā ir veiksmīga un adekvāti izmantota. Varbūt, ka es nesadzirdēju prezentācijā, bet atkal izskatot jūsu pierakstus, uh, Jūs tikai runājiet statistiski, šim projektam, tam projektam, tam bankai ir atvēlēta tik un tik daudz naudas summa, bet kādas ir sekas? Es uzskatu, ka tikai izvei, izvērtējot un analizējot, kāda ir šo ieguldījumu sekas, uh, tad varbūt mēs varam kaut ko varbūt pamainīt vai modificēt. Varbūt, ka jums ir šī informācija, bet mani neapmierina pliki fakti. Es uzskatu, ka arī viss parlaments kopumā ir tiesīgs zināt, jo mēs runājam par summām, kuras ir milzīgas un kuras valsts ir iegrūdušas tādos parādu cietumos pēdiņās, ka diez vai viņi no tev vispār tiks vaļā. Silvija. Jā, Jā, es atvainojos pēc Jose Manuela un Sofijas, arī es vēlos uh, izteikt kritiku. Jā, mēs esam ārkārtas situācijā, jūs pats to teicāt. Mēs pirmo reizi nācām klajā ar šādiem pasākumiem, un komisija ir pamats tā teikt, bet tad, kad mēs runājam par ārkārtas situāciju izņēmumu, un kad izņēmumu gadījumā mēs runājam par tik milzīgām summām, mums tomēr būtu tiesības zināt, kur šie līdzekļi tikuši izmantot, un mēs vēlamies to pateikt arī pilsoņiem. Es vēlētos teikt arī sekojošo, kas eh, jo īpaši domāts varniekungam. Krīzes apstākļos mums ir jācenšas aizsargāties un vai mums nebūtu drīzāk jāizmanto šie līdzekļi, lai realizētu, jeb izveidot to, kas vēl neeksistē. Piemēram, zaļā izaugsme nebūtu nav bijusi prioritāte tiem, kas ir ieguvuši šos līdzekļus, un ko mēs daram ar šiem līdzekļiem. Vai mēs aizsargājam visu veco pasaulē, kas, kas tik ļoti mainās, vai arī mēs orientējamies uz nākotnes risinājumiem. Un jau atkal es vēlos teikt, es lieliski apzinos grūtības, ar kurām jūs saskaraties pārvaldot Eiropas ekonomiku tik sarežģītā situācijā, bet šeit mēs vēlētos kvalitatīvu sarakstu un ne, nevis vienkārši kvantitatīvu sarakstu. Paldies! Paldies, Antoni. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti pozitīvi novērtēju to, ka pie mums ir ieradušies komisāri, kad runa par reakciju uz krīzi. Tad ir, protams, pagaidu risinājumi. Un tas ir jānokārto ar finanšu uzraudzības jautājumu. Un šeit vajadzētu arī izteikties atbildīgajam komisāram par nodokļiem. Uh, taču par to, kas tika teikts iepriekš, šeit ir jārīkojas ārkārtas situācijā. Un pasākumi šādā krīzes situācijā rada divu veidu problēmas. No vienas puses eh, palīdzība netiek, eh, palīdzība tiek sniegta pārāk ilgi vai arī pārtraukt pārāk gri. Un tagad jautājums, cik ilgi jau šie pasākumi tiek sniegti, vai tagad ir īstais brīdis tos pārtrauks. Tātad jautājums jums, vai dalību valstu līdzdarība un efektivitāte šo pasākumu īstenošanā Eh, kāda ir situācija šajā jomā un kādus uh, problēmas šie pasākumi varētu radīt finanšu sektorā - oportunisms vai kavēšanās pielāgojoties vai kaut kas cits. Jūs runājat par daudz stingrākām normām restruktūrizācijai. Nevēl ilgtermiņā būt tā, ka tiek saņemti tādas priekšrocības ilgtermiņā, kā tas ir krīzes laikā, vai par to jūs varat ko piebilst. Un runājot par uh, MVU finansēšanu un to ietveršanu kapitāla palielināšanas direktīvā. Jūs zināt, kāda ir mūsu nostāja, proti, ka jāizmanto arī šiem uzņēmumiem šādas iespējas. Un, Barņēkungs, jūs arī runājat par finanšu uzraudzības nozīmi un par to, ka tagad ir jāizmanto šie pasākumi labi, bet kāds ir laika grafiks, kādi nākamie soļi finanšu uzraudzībai ir paredzēti? Paldies! Thank you. Um... Paldies! Tagad vispirms došu vārdu Varņēkungam, jo tātad jūs pirmais un pēc tam ar Almūnas kunga vārds. Uh, Peut-être uh, Joachim répondra plus précisément. Es domāju, ka Jogims noteikti atbildēs precīzāk Inveltas kundzei, kurai pievienojās arī Silvīgu Lāru. Šajā darbā un savā uzrunā, ar kur mēs nākam klajā šodien, jūs redzat, ka Muņas kungs ir izklāstījis, kā mēs izmantojam šo te palīdzību nesenajā pagātnē. Uh, kopā ar viņu un kopā ar jums es veidoju tādu sistēmu, lai mums nebūtu nepieciešama palīdzība nākotnē. Tāda ir mana filozofija. Bet, protams, ka mūsu loma neaprobežojas tikai ar to vienu. Jo mēs nevēlamies tikai pārvaldīt krīzi, regulēt, uh, uh, izvērst profilaks un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka mums ir jārunā. No ar pilsoņiem arī par ekonomisko projektu, lai veicinātu pirktspēju, veidot jaunas darba vietas un panākt to, ka mūsu ekonomika ir zaļāka un efektīgāka, katrā ziņā eh, labāk nekā tā, kur mēs esam piedzīvojuši pēdējo 15 gadu laikā. Tātad man filozofija ir strādāt pie tā kopīgi ar, kopā ar jums, veidojot jaunus noteikumus un, un gal galā atgriezt finanšu tirgus reālajā ekonomikā, reālajā ekonomikā, nevis otrādi. Tātad panākt to, lai finanšu tirgi kalpot ilgtermiņa investīciju īstenošanai un nevis, lai tie radītu peļņu īstermiņā. Tāpēc es pavisam precīzi un atklāti varu jums pateikt, kāda ir mana stratēģija turpmākiem pieciem gadiem. Tātad atgriezt finanšu tirgus no tās uh, konteksta, kurā tie šobrīd at atrodas, un atgriezt tos realitātē. Un pamats mūsu noteikumiem ir kopējais tirgus, par kuru mēs visi kopīgi esam atbildīgi. Un Single Market Act, jeb vienotā tirgus noteikumi, ar kuriem mēs nāksim klajā pēc mēneša, uh, ir vērsti uz to, lai šis tirkus darbotos pēc iespējas labāk, lai tas veicinātu izaugsmi, lai tas palīdzētu pilsoņiem attīstīties, neatkarīgi no tā, vai runa ir par patērētājiem, noguldītājiem, uzņēmējiem vai sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem. Tātad tas ir kopīgs darbs, kur mēs veicām kopā ar Jokiem un vēl apmēram desmit kolēģiem. Un šajā ekonomiskajā projektā noteikti ir jāveido jauna veida izaugsme. Es vēlētos Klārs kundzei atgādināt, ka, lai izstrādātu šo, šos jaunos noteikumus attiecībā uz uzraudzīšanu, mans mērķis ir iesniegt tiem, kur pieņems lēmums, tātad valdībām Eiropas parlamentam visus priekšlikumus nākamā gada pavasarī. Jā, un laiks iztak ļoti ātri. Un atmiņa mums ir īsa. Tāpēc mums ir jāizmanto laiks pēc iespējas efektīgāk un pēc iespējas prātīgāk. Sančes Presēdo kungam, kuram es pateicos, protams, par um, viņa uzmanību. Mēs visi strādājam pie budžeta jautājumiem. Mēs visi strādājam pie tā, lai trīs iestādes, kur izveidošanā jūs arī esat piedalījušies, sāktu darboties nākamā gada janvārī. Bija Būs, protams, dažas nedēļas, kas būs pārejas posms. Un uh, arī tad, kad sāks, tātad līdz posmam, kad sāks darboties arī sistēmisko risku padome, Mums ir jādomā par to, kur cilvēki tiks izvirzīti šo iestāžu vadītāju amatiem ar diviem kritērijiem - neatkarība un kompetence. Divi priekšnoteikumi. Bet katrā ziņā šis, šī ir viena no prioritātēm, pie kurām mēs strādājam. Paldies! Okay. Yes. Esat gatavs atbildēt, jautā priekšsēdētāji otram komisāram. Intvelds kundzē vispirms, runājot par valsts sniegtā finanšu atbalsta sekām. Atcerēsimies, ka mēs vēl nesam pārtraukuši valsts atbalstu, un godīgi sakot, un tās ir manas domas, ir vēl pāragri kaut ko novērtēt. Protams, ka ir tādi priekšlaicīgi slēdzieni, bet tas ir saistīts tikai ar valsts atbalsta uh, finansiālo palīdzību. Mēs esam izvairījušies no pilnīga finanšu sektora kraha. Mēs esam izveidojuši situācijas restruktūrizāciju un ir bijusi institūcijas, kuras bija ļoti tuvu sabrukumam. Patiesībā šīs krīzes laikā mēs esam atklājuši, kas trūka mūsu finanšu pārvaldības sistēmā. Uh, Kā jau Barņēkungs teica, ar parlamentu labu pa atbalstu mēs esam runājuši par to, ko darīt turpmākajos mēnešos un gados, un šis darbs ir milzīgs. Ir jāpadara ļoti daudz kas, lai mēs nokļūtu mierīgos ūdeņos. Jautājums galvenokārt ir par sistēmisko ri risku. Un tomēr finanšu sektorā ir paveikts ārkārtīgi daudz svarīgu momentu. Uh, Tie instrumenti, kurus mēs izmantojām, bija valsts sniegtā finanšu atbalsta noteikumi, kuri šādai krīzes situācijai nebija piemēroti. Līdz ar to mēs komisijā izstrādājām ārkārtas apstākļu nosacījumus, balstoties uz šo ārkārtas aptrunu punktā 107, un tagad, tagad mēs joprojām mēģinam tikt galā ar ļoti smagiem jautājumiem. Tas attiecās ne tikai uz īriju, pieminētā Landesbanka Vācijā. Jau cik daudz gadus uh, šī banka ir bijusi konkurences komisāra redzes lokā un uh, aizdomas par to, ka tur notiek izkropļojumi ir bijuši vienmēr. Un tagad mēs izmantosim mūsu izstrādāsos instrumentus, lai dotos līdz šī ceļa galām. Uh, Vienlaicīgi komisija ir pieņēmusi konkrēts lēmums konkrētā situācijā. Atcerēsimies kaut vai Fortis. Fortis krīzes laikā komisijai nāca zināms, ka, lai izvairītos no iekšējā tirgus kodola fragmentācijas, tātad Benelux fragmentā, finanšu tirgus fragmentalizācija, Benelux. Un tagad mēs uzraugām to, kā darbojās mūsu lēmuma īstenošana. Un, eh, protams, ka ir dalību valstu līmenī uzraudzība, un šī uzraudzība notiek simtprocentīgi saskaņā ar Eiropas Savienības nosacījumiem. Un ir tādas situācijas, kur šī uzraudzība nav viegla, bet, kā jau teica, komisija ir izstrādājusi noteikumus, lai katrā konkrētā situācijā izvērtēt palīdzību. Runājot par šiem pagaidu pasākumiem un pagaidu, pagaidu noteikumu ietvaru, kā jau es teicu, mēs nevaram runāt par galīgo, galīgo pārskatu. Mēs runājam par sešiem noteikumiem un runa iet par to, ka 500 tūkstoši eiro kādam uzņēmumam un ne santīma vairāk, jo vairāk nav vajadzīgs. Kā jau šeit izskanēja, tad tas tikai pagarinās situācijas agonēšanu un tas tikai atbīdīs šos konkrēti striktos noteikums un barjeras arvien tālāk. Patiesībā mēs šo lēmumu pieņēmām, kad kad krīze bija savā plaukumā, varbūt bija nepieciešami citi noteikumi. Uh, Patreizajā situācijā ar subsīdiju garantijām un subsidētajiem aizņēmumiem Tātad tagad, kad jau valsts atbalsts darbojās normāli un valsts finansējums nav plašs, ko mēs esam izvairi, no kā esam izvairījušies? Esam izvairījušies, ka dalību valstis izmantos šo instrumentu lielām kompānijām, kurām patiesībā jau tā kredīti ir pieejami daudz vieglāk nekā mazajiem. Un valsts palīdzība šobrīd nonākuma tiek novirzīta uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tātad, jā, 2011. gadā tas jau ir skaidrs, būs nepieciešama valsts palīdzība tādiem uzņēmumiem, kuriem bankas kredītu sniegs nelabprāt vai nesniegs viska, vispār, jo šie uzņēmumi ir pārāk mazi. Līdz ar to šobrīd esam izvairījušies no tādas situācijas, eskalācijas, kurā šīs iespējas, tā saucamie pagaidu pasākumi, tiks novirzīti tikai un vienīgi vienam sektoram. Tātad mēs tiešām esam izvairījušies no kropļojumiem. Praksē tas varbūt netik labi darbojās, es, protams, saprotu, ka mēs vēlamies redzēt līdzsvaru. Un tomēr Jā, jūs runājat, ka mēs šeit pieminam tikai plikus skaitļus. Bet jā, tiešām valsts palīdz, palīdzības nosacījumu un an analizējums vēl nav pieejams, un tas nebūs pieejams arī pēc pāris nedēļām. Pēc pāris nedēļām varbūt būs atkal tāds starp izvērtējums. Tādējādi esmu atbildējis uz Gulārdas kundzes jautājumiem. Krīzes sākumos bija jāaizsargā viss, kas vēl turējās kājās, jo tas bija, tā bija vienīgā iespēja. Šobrīd mums ir jāmaina pieeja. Šobrīd mums ir jācenšas panākt piekļuvu finansējumam, jo maziem vidēja uzņēmumi joprojām saskars ar grūtībām. Arī turpmākajā laikā šī uzņēmuma noteikti saskarsies ar grūtībām, un viņiem ir jāpalīdz ar eh, īpašu režīmu, kas nebūs tāds pats kā attiecībā uz visiem pārējiem tātad īpaši noteikumi, bet šobrīd vairs nav tas brīdis, kad mēs varam teikt, ka ir jāaizsargā visi un jebkurš. 2011. gads, vismaz pēc tā, ko mēs redzam šobrīd, ja mēs domājam par to, kāds būs 2011. gads no tirgus apstākļu viedokļa, no pieprasījuma viedokļa un tā tālāk un tā joprojām, 2011. gads būs gads, kurā būs jāpātrina reformas un kurā lielākā daļa dalībvalstu uh, saskarsies ar milzīgām grūtībām budžeta jomā, un tā bū, tas būs gads, kurā mums būs jāizkļūst no šīs ārkārtas eh, stratēģijas, krīzes stratēģijas, bet mēs katrā ziņā nevaram teikt, ka viss ir beidzies un mēs esam izkļuvuši no krīzes. Tālāk šis zaļais jautājums, proti bez reformas, bez citām politikām, kas tiek īstenotas Kas tad notika ar šiem, šo te pagaidu ietvaru attiecībā uz zaļiem noteikumiem? Valsts palīdzības noteikumi bija pietiekami, un tas nebūtu nebija jāiekļauj obligāti šajos te pagaidu noteikumos. Un tātad valsts centās drīzāk virzīties parastajā režīmā un nevis ārkārtas režīmā, un es domāju, ka tikai četras valsts, kas izmantoja šos te ārkārtas pasākums. Tālāk Sančes Presedo kungam. Jā, mums būs jāraugās uz to, ko mēs varētu atsaukt un kādus politiskos lēmumus būtu jāpieņem. Es varu teikt, ka pirms šīs vasaras, tad, kad mēs runājām kopā ar man dienestu pārstāvjiem par to, ko mēs varētu darīt 2011. gadā attiecībā uz šo pagaidu ietvaru, lielākā daļa bija diezgan optimistiski noskaņoti eh, tajā, ka mēs varētu atgriezties normālajā situācijā 2011. gadā, bet pēc šī īrijas gadījuma mūs pieeja ir piesardzīgāka un saskaņā ar informāciju, kur mēs saņemam no um, vietām ārpus Eiropas Savienības, nav tik optimistisks. Piemēram, arī attiecībā uz Vāciju, kur ir novērota ārkārtas izaugsme, tas ir tikai izņēmums un mēs noteikti kopā ar Starptautisko valūtas fondu nākamajā sanāksmēs arī par to runāsim, bet katrā ziņā pirms vasaras Jāsaka, mēs bijām mazāk optimistiski noskaņoti. Dalībvalsts kopumā ir lieliski sadarbojušās. Un es atvainojos par to, ka es jums devu tik daudz skaitļu, bet šie skaitļi parāda, ka daudzas valstis ir īstenojušas diezgan piesardzīgas programmas, un izmantojuši tikai 20% apmēram no tā, kas tika paredzēts pagaidu eh, finanšu ietvaru ietvaros. Un es domāju, ka mm, mēs šos pasākums varētu pabeigt līdz šā gada 31. decembrim. Mums ir jācenšas eh, apkopot šo te pagaidu ietvaru ar paredzētajiem līdzekļiem. Un sākumā vismaz attiecībā uz vienu valsti mēs īstenojām šos pasākums un mēs centāmies izmantot pagaidu ietvaru, lai sniegtu atbalstu noteiktai nozarei vai arī nacionālajai ražošanai vienas valsts ietvaros, un arī visi šie pasākumi būtu jābremzē un jāpārtrauc. Mums noteikti būs vēl viena izvērtēšana attiecībā uz valsts palīdzību, bet katrā ziņā kopumā attiecībā uz pagaidu ietvaru var teikt, ka viss īstenotājs ir bijis pozitīvs. Runājot par maziem un vidējiem uzņēmumiem un riska kapitāla un cita veida palīdzību. Protams, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem šāda veida palīdzība vēl ir nepieciešama un joprojām nepieciešama. Un noslēgumā, lai jūs nedomātu, ka konkurences komisārs ir atbalsta valstu palīdzību, es gribētu uzsvērt, ka es arī pirms tam nebiju pret šādu palīdzību. Redzēsim, kā 2011. gadā mums izdar, izdosies piemērot šo pagaidu ietvaru Un mums būtu jādomā arī par to, kā mēs izmantojam publiskos resursus, jo pēdējo divu uh, gadu laikā, šīs krīzes laikā, mēs lielā apjomā mēs esam izmantojuši šos līdzekļus, un skaidrs, ka šādā veidā turpināt mēs nevaram. Tāpēc, lai izkļūtu no šīs krīzes, ir nepieciešama tika, ne tikai fiskālās konsolidācijas politika, bet ir nepieciešama arī izaugsme. Un, lai būtu izaugsme, ir jāatsakās arī no valsts atbalsta, un tādā gadījumā ir nepieciešama reforma. Paldies! Thank you very much! Paldies! Mums ir galīgi aptrūcies laiks. Man ir četri jautāt gribētāji, bet tiešām runājiet, nu, ļoti lakoniski. Uh, um, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runājot par komisijas vadlīnijām, tad tajās atkārtojas, ka ir jāizvairās no konkurences kropļošanas, taču ir augoties uz vadlīniju piemērošanu, tad tās ir tikušas piemērotas ļoti dažādi, tātad interpretācija ir dažāda. Mēs varam runāt par Lloyds un KBC, ir vairāk piemēri. Mans jautājums, kāpēc vadlīnijas tiek piemērotas tik dažādi? Kā ir jautājums ar caurskatāmību? Es uzskatu, ka komisija izmanto šo konkurētspējas politiku kā savu veidu buferi, lai, uh, piemēram, komisāra kungs, kurš ir atbildīgs, Almuņas kungs, kurš ir atbildīgs arī par rūpniecisko politiku. Tātad jūs visu laiku runājat par izvairīšanos no konkurences kropļojumiem, bet vai nav tā, ka jūs to esat palielinājuši? Tātad vēlreiz mans jautājums, kur ir caurskatāmība un kāpēc dažādos gadījumos noteikumi ir tikuši piemēroti dažādi? Visbeidzot, jūs pieminējāt tā saucamos pagaidu pasākums, kur ar laiku tiks apturēti. Bet cik tad ilgs ir pagaidu pasākumu laiks? Pirms divām nedēļām komisārs teica, ka varētu būt pagarināts šis e, pagaidu laiks. Līdz ar to, ja dalību valstu atbalsts finanšu sektoram netiks apturēts pietiekam ātri, tad tas atkal izraisīs konkurences skropļojumus. Muchas gracias, señora presidenta. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Jautājums abiem komisāriem. Es mazliet bažos par to, ka tiek radīta divu ātrumu Eiropa. Ir valsts, kas atguvās ļoti ātri, un tādas, kas nē. Tas nozīmē arī kredītsektoru atvesaļošanos. Šeit vēlos pievienoties Margajo kunga jautājumam. Viņš teica, ka mums ir nepieciešams bankas, kas nodrošina kredītus, taču mums ir nepieciešams arī attiecīgs kredītu pieprasījums no maksātspējīgiem uzņēmumiem. Varbūt, ka jūs varat uzraudzīt tās reformas daudz stingrāk, kuras īstenotās, kuras valsts īsteno, lai tās būtu efektīvas un padarītu tirgus elastīgāku. Šeit es domāju Spāniju un attiecīgo darba tirgus reformu. Eksperti min, ka tas neveicinās nodarbinātību, kas tiek darīts Spānijā. Paldies! Jā, man jā. Um... Paldies! Saklīnskungs, šīs jautājums ir globāls un arī Sarkozī kungs teica, ka G20 ir jāatrod globāla atbild globālajai krīzei. Un mēs šobrīd vēl atrodamos krīzē, nevis esam to pārdzīvojuši. Šad tagad divus gadus pēc Lehman Brothers situācijas esmu diezgan vīlies attiecībās to, kas globālā ziņā ir noticis visā pasaulē. Toreiz mēs dzirdējām, ka ik viens produkts, ik viens tirgus dalībnieks, ik viens reģions tiks regulēts pēc vieniem principiem, un tagad mēs konstatējam, ka tā pieeja, kas ir ASV un kas ir Eiropā, ka tās ļoti atšķirās. Ir vairāk atšķirība nekā kopīgo punktu. Uh, Otkārt, mēs vēlamies īstenot Bāzeli 3 banku kapitalizāciju, uzlabot šo jomu. Šeit arī mēs konstatējam, vai mēs esam pārliecināti par to, ka amerikāņi piedalīšies. Mēs jau esam konstatējuši reiz, ka amerikāņi nostājas pašā priekšā, taču ne kavējas īstenot pasākums. Un varbūt, ka Šveice dosies vēl tālāk. Viņi saka, Bāzel 2 nepiekrītam, Bāzel 3 nē, mums ir jāiet tālāk. Un beigās ik viens priekšlikums, kuru jūs iesakāt, uh, pati par, pats par sevi ir saturīgs, taču, ja mēs aplūkosjam visus pasākums kopā, tad iespējams, ka šie instrumenti ir pārāk daudz un tas noslogo sektoru, un mēs e, tādējādi neizpildīsim mērķi būt efektīvākiem un tā tālāk. Nākamais runātājs uzdod jautājumu Barņē kungam. Jūs jau sākumā runājāt par profilakses nozīme no vienas puses un ieguldītāja aizsardzība no otras puses. Jūs norādījāt uz to, ka profilakse banku sektorā ir daudz labāks risinājums nekā vēlākais atvesaļošanās posms. Tam es piekrītu, taču rodas jautājums. Ja tajā likumdošanas procesā, kur tad mēs apvienojam šos abus punktus, tad radām šādu garantiju sistēmu, kas dod eh, priekšroku atvesaļošanai. Un paralēli pastāv vēl arī dažādas atsevišķas sistēmas dalībvalstīs, kur tiek dota priekšroka profilaksēji Tātad ir dažādi noteikumi un bankām rodas dažādas situācijas un šeit konkurence nav uh, līdzvērtīga. Manuprāt, tas nav labi saskaņots. Paldies. Tagad došu vārdus pirms Almūņas kungam. Diemžēl jūs nevarēsiet izteikties tik gari kā iepriekšējo reizi, tā tad maks 5 minūtes. Es atbildēšu pat īstā, īsāk, saka Almūņas kungs. Pirmais jautājums. Kāpēc jautājumi par ING vai Lloyds vai kredītbankām KBC? Kāpēc eh, piemērotie pasākumi nebija vienādi? Atbilde ir ļoti vienkārša. Viņa situācijas atšķīrās. Un arī finanšu tirgi dalību valstīs tādu vai citu iemeslu dēļ joprojām eksistē. Patiesībā es vēlētos redzēt dažādības mazināšanos starp dalību valstu finanšu tirgiem. Piemēram, Holandas finanšu tirgus Nīderlandes līmenī pilnībā atšķirās no franču, vācu, no apvienotās karalists un tā tālāk un tā joprojām. Tātad situācijas ir dažādas, jautājums par caurskatāmību ir būtisks. Tātad lēmumi ir jāpieņem protams, balstoties uz faktiem, bet ja mēs publiskosim šos faktus, tad eh, tas izkropļos situāciju vēl vairāk. Protams, ka mēs uzraugam šo lēmumu pieņemšanu, un tomēr ne visi lēmumi var tikt publiskoti. Bet, kā jau es teicu, mēs eh, stipri uzraugam, kas šobrīd notiek. Jebkurā gadījumā es neesmu atbildīgs eh, par rūpniecību, tas ir mans kolēģis Džānī, Es esmu atbildīgs par to, lai netiktu nepareizi interpretēts tas, ko nozīmē moderna Eiropas rūpniecība. Moderna politika neno, nenozīmē, ka tā ir sadalīta pa nozarēm. Mums ir nepieciešams izveidot tādus horizontālos instrumentus, kuri nodrošinātu konkurētspējīgu rūpniecību, kuri nodrošinātu arī atvērtu ekonomiku, kas ir konkurētspējīga pasaules līmenī. Uh, Runājot par konkurences izkropļošanas pasākumiem, tad tie palīdz. Atcerēsimies Mario Monti ziņojumu par iekšējo tirgu un kāda ir konkurētspējas instrumenti, lai 21. gadsimtā nodrošinātu spēcīgu iekšējo tirgu, jo tāds mums visiem ir nepieciešams. Jā, nākamais runātājs, es piekrītu. Pagaidu pasākumi ir pagaidu, kā jau to pats vārds nosaka. Un, kā jau teicu, no nākamā gada 1. janvāra liela daļa no tiem vairs nedarbosies. Un tomēr daži no elementiem turpinās darboties, ņemot vērā konkrētā uzņēmuma īpaši MVU situācijas. Tā tad jā, es zinu, ko nozīmē vārds pagaidu, es to arī izprotu, un tomēr es vēlētos ticēt, ka, piemēram, mēneša laikā finanšu pareģojumi 2011. gadam būs pozitīvāki, un tad kāds nāks klajā ar ideju pilnīgi atteikties no pagaidu pasākumiem un šī, re, šī termina pagaidu termiņš. Bet es domāju, ka tā nenotiks un mēs nonāksim situācijā, kad arī nākamajā gadā būs smagas problēmas, mums būs nepieciešams piemērot ārkārtas pasākumus, un tomēr ceru, ne tik smaga būs situācija, kāda tā bija 9. gadā. La supervisión de las reformas uh, de los Estados miembros por la Comisión. Runājot par reformu uzraudzību dalību valstīs, ko veids komisija, būtu daudz stingrāka, pateicoties komisijas pieņemto pasākumu pakotnē pagājušajā nedēļā 29. datumā. Ja jūs un padomu to arī pieņemsiet, un es ceru, ka tas pietiekam ātri notiks, dos mums instrumentus rokā, kurus neviens mums nevēlējās līdz šim dot. Tādējādi, lai veiktu uzraudzību un koordināciju, kur runa ir ne tikai par uzraudzību, bet arī makroekonomiskiem un struktūra ekonomiskiem pasākumiem, tātad 2020. gada ietvaros. Ja parlaments un padomu mums dos šādus instrumentus, kā to vēlamies, tad varat būt droši, ka uzraudzība būs daudz stingrāka nekā to vēlētos dažas dalībvalsts vai pat jūs. Taču esmu pārliecināts, ka mēs varēsim pārliecināt par to liederīgumu. Paldies! Vārds par niekumam. Paldies, priekšsēdētāji! Pats par sevi saprotams, mums ir jācenšas izvairīties no riska un izvairīties no divu līmeņu uzraudzības. E, tas attiecināms gan uz budžetu uzraudzību, par kur runāja Jokiem Salmoņa, gan arī finanšu uzraudzība. Mēs zinām, ka Galvenā atbildība gūstas uz katru dalībvalsti ar attiecīgiem instrumentiem, attiecīgajām iestādēm, bet dalībvalstu uzraudzība eh, šobrīd ir jāpapildina ar šiem tie radariem, ko es pieminēju, proti, ka dalībvalstu iestādēm ir jāapmainās ar informāciju un pieredzi, lai, ik, lai, lai mēs izvairītos no tā, ka katrs pieņem lēmumu pats par eh, sevi. Un mums ir jāizvairās no šī, šāds te divu ātrumu pieejas arī, tas attiecāms arī uz ekonomisko izaugsmi, un tam ir jābūt paši iekšējā tirgus pamatā, mums ir jācenšas vērst iekšējo tirgus maziem un vidējiem uzņēmumiem un uz patērētājiem, uz iedzīvotājiem. Tā ir politika, kas jums šķiet svarīga un kas šķiet svarīga arī man un tā ir politika, pie kuras es strādāju arī pirms dažiem gadiem, tātad kohēzijas politika, lai izvairītos no eh, teritoriālām, jeb reģionālām izmaiņām iekšējā tirgū. Un man šķiet, ka mēs izdarām pareizos secinājumus no notikušās krīzes. Tik runāts par to, kas atrodas vienā vai otrā pusē Atlantijas okeānam, bet mums nevajadzētu aizmirst arī to, kas notiek Ķīnā un Indijā un citās valstīs, kuru vadītāji un valdību vadītāji ir parakstījuši apņemšanās un kur ekonomika šobrīd virzās uz augšu. Un ir pilnīgi skaidrs, ka uh, šobrīd varbūt galvenie darījumi notiek starp Ameriku un ASV, bet nākotnē tas noteikti tā nebūs, tāpēc paraudzīsimies uz to, kas notiek attiecībā uz citām G20 dalībā valstīm. Es gribētu teikt, ka man nav tik pesimistiska pieeja kā jums. Es nedomāju, ka mums nevajadzētu būt arī pārāk naiviem. Ne arī eh, lūlot pārlieks cerīgi, cerības. Es ļoti piesardzīgi raugos uz to, ka ASV īstenot tās apņemšanās, par kurām mēs esam vienojušies kopīgi, viņi ir pieņēmuši eh, jauno likumu, 4000 lapušu likumu, un mums ir cita metode. Tā ir regulu, direktīvu un likumu pieeja. Un pagājušā, un šajā te, e, gada jūnijā jums bija iespēja arī iepazīties ar to, ka uh, mums ir zināms atšķirības pieejā, arī mūsu banku sektora atšķiras, pat ja mēs vēlamies panākt līdzīgus mērķus. Ar ASV uzraugu es kopīgi esmu strādājis pie atvasinātiem tirgus uh, instrumentiem. Un ar Timu Gaitneru mēs vienojāmies par to, ka uh, viņi īstenos 2011. gadu otrajā pusē Bāzeli 2,5. Par to mēs vienojamies, un es noteikti došos uz ASV, lai pārbaudītu, kā tas viss virzās uz priekšu. Jums, eh, Linskungs, ir taisnība tajā, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz Bāzeli 3 noteikumu īstenošu. Amerikāņi ievērojami ietekmēja Bāzeles sistēmas izveidošanu, mēs raugamies uz to, lai viņi paralēli mūsu lēmumiem pieņemtu noteikumus, kurus viņi uh, un apņemšanā, īstenot apņemšanās, kuras e, viņi ir pieņēmuši kopā ar mums. Un vēl viens jautājums, kurā mūsu domas varētu šķirties, proti jautājums par grāmatvedību, grāmatvedības uzraudzību. Bet, nu, jebkurā gadījumā klīnskungs, ja mēs paraugamies, ko mēs esam paveikuši, tad tas ir ievērojams progress, jo mums šobrīd ir pasaules līmeņa uzraudzība, kas tomēr ir tā vērta un kas tiek iztenot kā G20 ietvaros, un mēs pieņemam kopīgus lēmumus. Tātad nav viena vienīga pasākuma, kas aizsargās noguldītājus. Mēs runājām par noguldījumu garantijām, ir attiecīgi pieņemts arī, pieņemt arī regula šajā jomā, un mums ir jādomā par investoriem un noguldītājiem viņu aizsardzību, un mums ir jāpanāk tas, lai garantijas attiecībā uz noguldījumiem tiktu īstenots konsekventi saskaņā ar tiem noteikumiem, kas balstās, kas eh, darbojas jūsu eh, valstīs, lai mēs eh, garantētu savstarpēju integrāciju starp investīcijas iestādēm, bet jāsaprot, ka tas nav tikai viens vienīgs pasākums, viss ir saistīts ar iekšējo un ārējo uzraudzību, labu pārvaldību, labu krīzes pārvaldību Un tātad tikai viss šis kopums var mums sniegt nepieciešamās garantijas un nepieciešamo aizsardzību investoriem un nogaldītājiem. Paldies! Thank you very much. Uh, thank you. Paldies! Paldies abiem komisāru kungiem! Paldies deputātiem par ļoti interesantiem jautājumiem! Un tagad mēs pārējām pie otrās uzklausīšanas daļas. Tātad burtiski 3-4 minūšu pārtraukums, lai varētu nomainīt runātāju lapiņas, un paldies komisāri! Okay, we're ready to Jā, kolēģi, un tagad atsāksim mūsu pēcpusdienas sēdes darbību un pārējām pie uzklausīšanas otrās daļas, kurā runāsim par tirgus spēlētāju perspektīvu. Un tagad eh, es došu vārdu četriem ekspertiem, četriem runātājiem. Tā tad Renovāles kungs, kas ir Santander grupas valdes loceklis, sirsnīgi sveicu jūs mūsu uzklausīšanā un varbūt pieturieties piecās minūtēs, nerunājiet kā Almūņas kungs, nesiet kā otrs spānis. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Šās komitejas deputāti, vispirms es vēlētos pateikties šīs komitejas deputātiem par to, ka uh, Jūs esat man uzaicinājuši, vēlētos pateikties arī uh, Santander grupas vārdā, Santander grupas vārdā. Un es vēlētos pastāstīt par tām reformām, kuras uh, ir īstenojusi komisija, un es vēlētos pateikties arī komisāram par to, ka viņš ir uzaicinājis mūsu piedalīties šajā sēdē. Uh, Vispirms vēlētos eh, stādīties priekšā. Mani sauc eh, Džēm Peres Renovales. Es esmu Santander grupas valdes loceklis un vecākais eksperts. Un pirms es pārēju pie šās dienas tēmas, es vēlētos mazliet pastāstīt par banku, kur es pārstāvu. Tātad Santander grupa. Tā ir Komercbanka. Mēs eh, spēlējam būtisku lomu deviņos finanšu tirgos, kuri darbojās gan Spānijā, Portugālē, apvienotajā karalistē, Vācijā, apvienotajās savienotajās valstīs un Latīņa Amerikā. Tā tad lielā pārstāvniecība mums ir arī Brazīlē, Brazīlijā. Runājot par finanšu krīzes ietekmi uz mūsu bankām, tā tad mēs esam viena no nelielajām finanšu institūcijām, kurām nevajadzēja nekādu valsts pabalstu, vismaz tieši ne. Un kā jau to parādīja mūsu pēdējie riska testi, kurus veica Eiropas uzraudzītāji. Tā tiešām ir taisnība. Patiesībā, runājot par mūsu maksātspēju un mūsu ieņēmumiem, uh, Tas ir spējis mums nodrošināt gan organisku, gan neorganisku izaugsmu šajā pe periodā. Runājot par organisko izaugsmu, tad vēlētos runāt par to, ka Alliance un Leicester mēs esam nopirkuši un esam nopirkuši arī Skotlandes, Skotla, Skotijas bankas meitas uzņēmumus un mēs esam uzsākuši arī Skandināvijas uh, Frančija, Frančija, Skandināvijas eh, ienšilda banken frančīzes biznesu Vācijā un arī frančīzes biznesu Polijā. Patiesībā mēs runājam par lielāko akciju sadaļas iepirkumu un eh, mēs, pied, un eh, mēs piedāvāsim valsts publiskajā iepirkumā 100% nopirkt šīs akcijas. Tātad runājot par bankām, kurām būtu bijuši milzu grūtības, tātad tādas bankas, kurām būtu nepieciešams valsts atbalsts, mēs tās nopērkot pasargājam valsts no šī atbalstniekšanas. Un tagad pāriešu pie šodienas tēmas. Trīs galvenie jautājumi. Runājot par pagaidu noteikumiem, kuri tika izveidoti valsts atbalstam krīzes situācijā. Vispirms, uh, Santander grupa uzskata, ka krīze ir ārkārtas situācija, un kā jau mums kungs teica, tā prasa arī ārkārtas pasākums, lai mēs nodrošinātu finanšu sistēmas stabilitāti un būtisku uzticamības atjaunošanu. Komisija ir spēlējusi tai atvēlēto Romu, proti tā ir izstrādājusi procedūras un e, izstrādājusi būtiskus krīzes novēršanas pasākumus. Protams, ka mēs atbalstam valsts atbalstu, bet tajā pašā laikā ir jānodrošina arī institūciju, institūciju atbalsts. Tas ir saistīts arī ar tālāku analīzi, kur šis valsts atbalsts ir vislielākajā mērā nepieciešams. Un tomēr Mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām. Piemēram, krīzes laikā tādas arī tika pieļautas. Piemēram, lielākoties inicētā kapitāla atmaksas procenti bija tirgus procenti. Otrais - nav noteikts atmaksas termiņš vai arī nav noteikti eh, noteikumi, kā ir jāatmaksā šī nauda. Uh, Tikai dažos gadījumos mēs esam redzējuši, ka akciju turētājiem tika atmaksāta nauda pēc tirgus vērtības. Visa šī pieredze pierāda to, ka valsts atbalsts ir jāsniedz tikai sekojušos apstākļos. Vispirmām kārtām, valsts atbalsts ir jāsniedz tikai un vienīgi tādām finanšu institūcijām, kuras ir dzīvotspējīgas. Otrakārt, instrumentu izvērtēšana injekcijas kapitālam ir jāveic pēc tirgus noteikumiem. Treškārt, ir jābūt eh, tādiem pasākumiem, lai finanšu institūcija atmaksātu valsts inicēto naudu, un šim pasākumiem ir jābūt eh, caurskatāmiem un atrunātiem. Otrais, kaut arī visi atbalsta finanšu stabilitātes nodrošināšanu ar valsts finansējumu, beidzot ir pienācis laiks runāt par tā saucamajām uh, atviļņa stratēģijām, kad šī palīdzība vairs netiks sniegta. Kā jau šeit izskanēja finanšu sistēmā, ir nepieciešams mērķis un jebkura veida valsts finansējumam ir jātiek atmaksātam atpakaļ, pie tam šim valsts finansējumam ir jātiek piešķirtam tikai tādos apstākļos, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Mēs patiesībā uzskatām, ka valsts atbalsts pieļauj kropļojums konkurencē. Jebkurā gadījumā kapitāla injekcijas jau nāk par labu finanšu iestādai, un tomēr tas nodrošina arī lētāku pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un klientiem, un tas nenodrošina vienlīdzīgas spēles noteikumus. Uh, Mēs 2008. gadā pieprasījām šādu situācijas izvērtēšanu, un pēc diviem gadiem mēs neesam redzējuši šo situācijas izmaiņu, bet komisija 2010. gada jūlijā, un padom to arī apstiprināja, ir pieņēmuši šos viet, pienoto spēles noteikumu izvērtēšanu. Un visbeidzot, Santanders grupa uzskata, ka ir ārkārtīgi būtiski finansu sistēmu reformēt, tādējādi iz vairoties no atkārtotas finanšu krīzes iestāšanās. Taču reformām ir jānodrošina arī tas, ka cenas ir adekvātas un vajadzētu izvairīties no bezgalīga valsts pabalsta. Eiropā ir piecas galvenās jomas, kurās vajadzētu runāt par finanšu sistēmas stiprināšanu. Tās ir pirmais kapitāls. Mums ir nepieciešams labāks kvalitātīvā kapitāla izvērtējums kas balstītos uz kapitāla prasību un riska savienojumu un formulu. Tātad, jo, riska, jo lielāku risku aktivitāti paredz, jo tam ir nepieciešams lielāks kapitāls. Nākamais - likviditāte. Mums ir jārunā par spēcīgākām likviditātes procedūrām, kas būtu saistīts ar finansējumu. Trešais - E, uzņēmuma vadība. Finanšu institūcijām ir jābūt neatkarīgam riska izvērtējuma valdei, kurai būtu nepieciešama nepieciešam gan adekvāti resursi, gan arī brīva pieeja valdes lēmumiem. Priekšsēdētāji pārtrauc, jūs esat stipri pārkāpis savu laiku. Okay. So I amended. I think that would be a good point, Chair. <laughs> Okay. Um, you have to Right. Priekšsēdētāja turpina. Es tiešām atvainojos, ka man bija jāpārtrauc priekšsēdētājs, bet tiešām mums tad nepaliks jauta, laika jautājumam. Un tagad es dodu vārdu Jan Vilem Linkam, kas ir Ingrupas pārstāvis. Thank you, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. ING tika uzaicināta piedalīties šās dienas uzklausīšanā, un es domāju, ka tā ir ļoti svarīga iniciatīva no ikon komitejas puses, un ING ar, ING ar prieku piedalās šajā darbā. ING saņēma valsts palīdzību, lai tiktu galā ar sarežģījumiem, kas izrietēja no grāmatvedības nokaita, noteikumu ievērošanas attiecībā uz mūsu portfolio ASV nekustamā īpašuma tirgu un Eiropas komisija pieprasīja no ING samazināt bilāns par 45%, kas nozīmē 616 miljardiem eiro. Komisija arī uzlika vairākus priekšnoteikumus, eh, ierobežojot ING uzvedību turpmākajiem trim uh, gadiem. Kā jūs iespējams zināt, ING ir iesniegusi apelāciju uh, Luksemburgas tiesā pret dažiem komisijas lēmumiem, un tāpēc uh, ka norit šī tiesvedība, es nevēlētos detalizētāk runāt par dažiem jautājumiem. Vispirms es vēlētos eh, teikt, ka finanšu krīze ir bijis nepieredzēts notikums, kas liek mums īstenot ārkārtas pasākums. Ļoti daudz pateicības ir jāsaka Eiropas komisijai par tās nekavējošo atbildes reakciju. Pagaidu valsts palīdzības ietvarts finanšu sektoram ļāva dalībvalstīm sniegt valsts palīdzību bankām, lai nostiprinātu stabilitāti finanšu sektorā, vienlaikus aizsargājot iekšējo tirgu. Diemžēl krīzes apstākļos nebija uh, Eiropas Savienības mēroga valsts palīdzības fonda, un rezultātā katrai valstī bija jātiek ar šīs krīzes uh, sekām uh, Uh, un tas noved pie tā, ka nacionālajā līmenī tika pieņemti dažādi pasākumi. Šās dienas uzklausīšanas kontekstā es vēlētos runāt par trim jautājumiem, pie kuriem Eiropas parlaments un komisija iespējams varētu, vēlētos strādāt detalizētāk. Pirmais jautājums ir saistīts ar to, vai uh, struktūrālie un uzvedības pasākumi, kas tiek īstenot, tik tiešām dos mums nepieciešamos rezultātus un kā mēs varētu izvērtēt vienādus spēles noteikumus un uzturēt tos. Jautājums, eh, uz kuru, manuprāt, būtu jārod atbild un kas būtu jāanalizē sīkāk, ir, vai restruk apņemšanās restruktūrizācijas un uzvedības jomā tik tiešām sniedz nepieciešamos rezultātus tirgumu un kalpo patērētāju un konkurences interesēm. Daži uh, pasākumi varbūt palielina izmaksas un samazina uh, konkurenci, kā piemēram šie price leadership bands, jeb cenu vadības aizliegums, un tie varbūt nedarbojas patērētāju un reālās ekonomikas interesēs. Turklāt ir jānodrošina tas, ka um, tiek panākti objektīvi vienādi spēles noteikumi Ehm, izmantojot pienācīgu izlīdzināšanu, runājot par valsts palīdzību. Tā piemēram, Eiropas centrālās bankas likviditātes ehm, atbalsts netiek iekļauts komisijas ehm, novērtējumā, bet eh, rekapitalizācijas pasākumu garantijas ir iekļauti. Tāpat arī eh, nacionālās atbalsta sistēmas dažās valstīs netika īstenots domājot par vienoto tirgu. Mēs uzskatām, ka vienāds spēles noteikumi var tikt nodrošināt tikai tādi, tādā gadījumā, ja viss tiešā un netiešā eh, valdības palī, valstu palīdzība tiek iekļaut šajā izvērtējumā. Turklāt ir ļoti svarīgi valsts palīdzības kontekstā eh, panākt to, ka starptautiskie grāmatvedības noteikumi un kapitāla uh, prasības tiek uh, konsekventi īstenots visā Eiropā, jo ar citādi tas, protams, rada konkurences skropļojums. Vēl jau vairāk svarīgi ir panākt to, lai šis mēģis, kas paredz vienādus spēles noteikumus, tiek uh, sasniegs ne tikai Eiropas līmenī, bet globālajā kontekstā, kurā bankas konkurē savā starpā. Eiropas ekonomikai ir nepieciešama konkurētspējīga spēlētāja, kas eh, konkurē ar institūcijām citās valstīs, tā piemēram ASV un Ķīnā. Konkrētāk runājot, ir nepieciešama restruktūrizācijas prasības un arī eh, uzvedības ierobežojumi kas tiek iznākt attiecībā uz Eiropas Savienības bankām, bet vienlaikus, piemēram, ārpus Eiropas Savienības, kur uh, banku iest un finanšu iestādes saņem atbalstu no valdības, piemēram, ASV, viņiem nav jātiek galā ar šādu papildus slogu. Eiropas Savienības uh, politika liek mums uh, uh, panākt to, uh, lai mēs. Uh, censtos panākt līdzīgu politiku arī starptautiskajā mērogā. Otrs jautājums mums ir jāizvērtē ietvars, eh, kas mums palīdz izvērtēt valsts palīdzību, lai eh, šis jautājums tiktu risināts pēc iespējas atklātāk. Pašreizējā ietvarā komisija, komisija ir plaša, plašas pilnvars īstenot savas vadlīnijas, un runa ir ne tikai par eksposte pārskatīšanu, jeb izvērtēšanu. Un daži elementi noteikti šajās vadlīnijās būtu jāizstrādā sīkāk, lai uh, varētu veikt pienācīgu izvērtēšanu no Eiropas komisijas puses. Tāpēc mēs uzskatām, ka tas, kādā veidā valsts palīdzība ir tikusi sniegta uh, finanšu sektoram pēdējo divu gadu laikā, būtu pienācīgi jāanalizē un jāpārskata un, ja iespējams, jāuzlabo ja kāda veida turpmāk uzlabojumi šim ietvaram būtu jātiecina uz visām bankām, kas eh, saņēma valsts atbalstu, lai nodrošinātu vienādu spēles noteikums vienotajā tirgu. Un tas noved man pie trešā jautājuma, kas būs trešais un pēdējais komentārs. Vai šis te pašreizējais noregulējums būtu jāturpina arī turpmāk? Tā kā šī uh, atvesļošanās ir tikai, nu, pats sākusies un ļoti atšķirīgi, ja mēs salīdzinām dalībvalstis, tad es domāju, ka visu uh, interesēs būtu turpināt šo noteikumu īstenošanu vēl kādu laiciņu, jo secinājumi, kurus mēs izdarām no notikušām, mums varētu palīdzēt uzlabot šo ietvaru. Mēs tāpat arī atbalstām pašreizējās likumdošanas iniciatīvas, kas paredz um, nodrošināt finanšu sistēmas stabilitāti. Priekšsēdētāji! Noslēgumā es vēlētos teikt, ka mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi organizēt uh, konsultācijas par pagaidu ietvaru pārskatīšanu, jo tas ļaus Eiropas Savienības institūcijām uh, saņemt uh, viedokli arī no visām iesaistītajām pusēm. Lielas paldies par uzmanību! Lielas paldies! Protams, ka ir ļoti grūti iekļauties piecās minūtēs. Un tagad došu vārdu Averam Levikungam, kas ir eh, finanšu analīzes nodaļas eh, vadītājs Itālijas bankā. Lūdzu, jums arī 5 minūtes. Paldies, ka esat uzaicinājuši mani šodien runāt šajā uzklausīšanā, bet pirms sāku pāris paziņojumu, ja tā varētu teikt. Vispirms, kāpēc es esmu eksperts šajā jomā? Pēdējo divu gadu laikā es esmu piedalījies projektā, kopīgā projektā starp Banka Itālija un starp finanšu instrumentu pasākumiem. Un vēl bez tam es esmu veicis arī pētniecisku, pētniecisku darbu, kurā galvenā uzmanība bija vērst uz banku kontu drošību. Otrs, eh, tas ir atsauc uz manu CV, galvenokārt prezentācijā pieminēšu trīs tēmas. Vispirms pāris vārdu par efektivitāti un garantiju apjomiem valsts atbalstam, otrkārt par izkropļojumiem, ko šīs garantijas dod tirgumu, un treškārt savu veidu secinājums par to, vai garantijām vajadzētu turpināt darboties 2011. gadā. Vispirms par eh, glābšanas pasākumu apjomu, apmēriem un pasākumiem. Banka d'Itālija un šis te kopīgais projekts, mēs eh, veicām sava veida pētījumu 2008. balsoties 2008. gada datiem par to, vai valsts para, par palīdzība ir laba. Un e, secinājums bija tāds, ka valsts palīdzības galvenais mērķis ir izvairīties no riska un izvairīties no tā saucamā visļaunākā scenārija. krīzes situācijas laikā tika apturēta banku finansēšana ar normāliem tirgus instrumentiem, proti ar obligācijām un eh, likviditātēm. Divu ar puspēdējo gadu laikā līdz apmēram 2009. gada tirgumu garantiju eh, prasības bija samērā augstas un līdz pat eh, šai dienai runājot par eh, šīm emisijām, tad eh, runa iet par konkrētu institūciju kādā konkrētā valstī. Otrais jautājums par tā saucamajiem kropļojumiem. Kropļojumiem banku obligācijām. Ko mēs atklājām? Šīs garantijas nodrošina, ka aizņēmuma izmaksas bankai neparāda bankas kredītspēju, kredīta ticamību, bet valsts kredīta ticamību. Piemēram, ja tā saucamās vājās bankas, bet ar ļoti spēcīgu neatkarīgu garantētāju, tām ir bijusi iespēja aizņemties daudz lielākā mērā nekā bankām, kuras ir spēcīgas, bet bez šīs garantijas. Līdz ar to kropļojums jau ir tūd, tur. Vēl bez tam lielās bankas parasti nosmēla krējumu, paņemot garantiju lielāko daļu un izmantojot tās lielākā mērā, pie tam sākot no 2009. gada vidus, kāda tirgus situācija jau samazinājās, kredītu kvalitāte aizņēmumu ņēmējiem ir izmainījusies. Līdz ar to pēdējā gadā tirgus dalībnieku ticamība ir izmainījusies. Tas nozīmē, ka šīs garantijas varbūt ir kļuvušas vājākas. Tātad kopsumā runājot par šiem kropļojumiem, tām noteikti ir ietekme uz konkurētspēju, tātad konkurētspēja ir izkropļota, ir tikusi nepareizi nozīmēta un atvēlēta resursi, un tas ir ietekmējis banku sektora produktivitāti. Un visbeidzot, trešā mana eksperta viedokļa daļa, vai mums vajadzētu garantijas pagarināt līdz 11. gadam, atbildi ir jā. Garantijas jau ir mazinājušās kopš 2009. gada, un tomēr uzskatu, ka vajadzētu ieteikt 11. gadā turpināt šo garantiju piešķiršanu divu iemeslu dēļ. Vispirms lielo obligāciju aizņēmumu finansējums bankām turpināsies, un tas nodrošinās e, riska palielināšanos. No otras puses, raugoties uz tirgus situāciju, tā joprojām vēl ir trausla, un arī tāpēc ir nepieciešams šo garantijas turpināt. Kā jau es teicu, otrs iemesls, kāpēc jāturpina nākamajā gadā šīs garantijas, pagājušajā jū, jūlijā komisija pieņēma garantiju piešķiršanas un saņemšanas nosacījumus, un šie nosacījumi noteikti ir samazinājuši izkropļojumu. Um... Lielas paldies, un vārds Rotam Kārtonam, kas ir vadības partneris London Antitrust uh, konkurences un tirsniecības uh, grupā kompānijā Freshfield, Buckhouse un Deringer. Priekšsēdētāji, liels paldies par iespēju piedalīties šās dienas uh, komitejas uzklausīšanā. Jā, es esmu Freshfields Brookhouse Deringer partners. Mēs esam starptautiska uh, jurista kompānija, strādājam Eiropā, ASV, uh, Golf valsts. Uh, Persijas jūras līča valstīs un Āzijā. Es kopā ar partneriem mēs esam piedalījušies apmēram 18 banku glābšanā un restruktūrizācijā uh, apmēram sešās dalībvalstīs. Un Šodien es vēlētos runāt uh, par mūsu pieredzi, ko mēs esam piedzīvojuši šajos gadījumos uh, un kāda ir mūsu pieredze. Un šis varbūt nav tāds karaliskais mēs, bet drīzāk tas atgādina par to, ka man komentāri uh, drīzāk izskan manā un man partneru vārdā. Un jebkurā gadījumā mēs necenšamies uh, šādā veidā aizstāvēt jebkura klienta intereses. Priekšsēdētāji mums būtu četri jautājumi. Vispirms mēs runāt, vēlētos runāt par sākotnēju glābšanas fāzi finanšu krīzē. Mēs uh, apsveicam komisiju par to, cik strauji tā rīkojusies savā darbā. Izaicinājumi bija milzīgi, un komisijai izdevās uh, uzņemties šos izaicinājumus gan kā institūcijai, gan arī kā uh, augstas apņemšanās komandai. Komisija uh, strādāja, um, še, piedalījās arī restruktūrizācijas fāzē, un te mums būtu daži komentāri par komisijas diskrecionālo varu un tāpat arī par tās fleksibilitāti dažos atsevišķos gadījumos. Mēs atbalstam komisijas darbu publicējot paziņojumus, kas ir veids, kā varētu informēt par kopējo politiku uh, attiecībā uz pagaidu ietvaru, un mēs priecājamies par to, ka komisija ir izdevies rīkoties fleksibli e, šī, šī īstenojot šo te politiski, politisko ietvaru. Kā jau Almanis kungs teica, katrs gadījums ir atšķirīgs, katra dalībvalsts ir atšķirīga un arī bankas atšķirs. Un mēs tik tiešām uzskatām, ka izmantojot šo um, elastīgumu un diskrecionāro varu, nosakot noteikumus, um, do, nu, ja tas ir tikai viena. Uh, vienas institūcijas rokās. Komisijai ir jānod, jānodrošina tas, lai pieņemtie lēmumi būtu konsekventi un saskanātu ar iepriekš īstenoto politiku. Un pat, ja katrai dalībvalstī ir paši, pašai savi uh, atsevišķie uh, noteikumi un ja uh, katra banka ir atšķirīga. Komisija uzlika uh, īpašus uh, laika termiņus, jeb grafikus, lai īstenotu daļu, jeb ieguldījumu pārdošanu, jeb cesiju un īstenot citus pasākums. Un mēs tikai turpmāko gadu laikā redzēsim, kāda, kāds būs seks visiem šiem te pasākumiem. Kopumā var teikt, ka pastāv risks, ka bankas būs spiestas eh, iesaistīties ātri pārdošanā, ja tās vēlas izpildīt komisijas uzliktos noteikumus. Un tas, zināmā mērā, varētu apdraudēt arī nodokļu maksātājus, jo dalībvalstīm būs jācenšas atgūt to palīdzību, kuras tās ir ieguldījušas bankās. Un tāpēc mēs uzskatām, ka komisijai būtu uh, jāizturas elastīgi attiecībā uz laika termiņiem jeb grafikiem. Uh, Mēs tāpat vēlētos, lai komisija, uz komisiju netiktu izdarīts pārlieku liels spiediens, lai netiktu slēgts šis te 107. pāns, lai netiktu pārtraukt šī pānta izmantošana. Visbeidzot, mēs vēlētos runāt par atklātību komisijas lēmumu pieņemšanas procesā. Protams, ka ir jānodrošina tas, lai komisijas pieeja būtu godīga attiecībā uz prasībām atsevišķos gadījumos. Mēs, protams, apzināmies, ka šis uzdevums nav vienkāršs, kaut vai tāpēc, ka valsts palīdzības plāna īstenošanai nepieciešams izvērst ļoti stingrus ekonomiskos pasākums. Paturot prātā to visu, pat ja mēs uzskatām, ka komisijai ir jārīkojas ne tikai uh, saprātīgi, bet arī kreatīvi, būtu jācenšas panākt to, lai komisijas lēmumu pieņemšana būtu ļoti atklāta un lai mēs uzzinātu visu informāciju par katru atsevišķo gadījumu. Un visbeidzot, dažās sekundēs par eh, pēdēj, mans pēdējais komentārs, eh, kur es gribētu komentēt Eiropas parlamenta deputātu uh, teikto. Es vēlos, lai tiešām Eiropas parlaments iesaistītos šajā darbā un nodrošinātu to, ka atsevišķu lēmumu pieņemšana nodrošina panākums un panākumu nozīmē, ka mums ir jācenšas panākt maksimālu banku sektoru atveseļošanos, izvairoties no konkurences skrūpļojumiem un izvairoties no tā, ka tiek radīti negatīvas negatīvas sekas reālajā ekonomikā. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji. Jā, un tagad pārējām pie debatēm. Jautājumi un atbildes. Vispirms komisija ir lūgusi vārdu, bet tā kā komisāriem abiem bija iespēja izteikties pusotru stundu garumā, tad es esmu nolēmusi nedot komisijai vārdus un dot vārdu gan paneļa runātājiem, gan deputātiem. Patreiz sarakstā ir. Manuel and Antolin, um, I think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 mums ir it kā šis elastīgums un nepieciešams arī striktums izvērtējot krīzes sekas un tās pakotnes, kuras eh, tika prezentēts Eiropas komisijai. Taču no otras puses tas eh, var izraisīt arī nevienlīdzību, un e, tas var izraisīt arī nevienādas spēles noteikumus. Tāpēc vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to, vai ne, to nevajadzētu ņemt vērā, izvērtējot vienādus nosev, noteikumus. Renu Valas kungu klausoties, liekas, ka vienādu spēles noteikumus nodrošināsim tad, ja valsts atbalstam jātiek atmaksātam atpakaļ. Bet varbūt, ka vajadzētu skatīties plašāk un ņemt vērā arī globālos restruktūrizācijas plānus un arī klīzes ietekmi uz pasaules bankām, īpaši uz tām bankām, kuras internacionālā internacionālā šķautnē ir ļoti aktīvas. Tātad, ko nozīmē vienādi spēles noteikumi? Uz tiem ir jāpras, jāskatās prašāk, bet tad kā? Thank you. Maybe we... Paldies, turpina prieksēdētāji. Varbūt došu vārdu vispirms Karltona kungam, lūdzu. Uh, Jā, paldies par jautājumu. Jautājums par konkurences izkropļojumiem plašāku skatījumu. Tie gadījumi, kurus esam izskatījuši mēs, mēs uzskatām, ka komisija savos centienos tiešām ir centusies izvērtēt valsts atbalsta sekas uz restruktūrizācijas pasākumiem. Tas attiecās ne tikai uz bankām, bet arī uz konkurētspējīgiem noteikumiem un vienādiem noteikumiem visās dalību valstīs. Tas patiesībā ir viens no komisijas uzdevumiem. Un runāšu tagad pēc personīgās pieredzes. Es tiešām ticu, ka komisija ir centusies to nodrošināt. Tas nenozīmē, ka es par zemu novērtēju šī uzdevumu apjomu. Tas ir faktiski hēraklis ar staļļiem, jo ir ārkārtīgi grūti paredzēt, kādi būs šās palīdzības sekas pie tam komisijas iekšienē, bet arī kā šī palīdzība ietekmēs tās bankas, kuras nav saņēmušas valsts atbalstu. Runājot par tā saucamo eiro bloka čempioniem un uz attieci uz to, kā tas ietekmēs ne eiro, bonk, ne eiro grupas bankas. Tātad arī tas būtu jāņem vēr, vērā, vai komisijas galvenais uzdevums ir vienotā tirgus adekvāta funkcionēšana un konkurētspējas nodrošināšana, vai kas cits? Yes, um, well, in my introduction I already Jā, e, turpina Levīkungs. Es jau teicu, ka vienāds spējas noteikums ir pats svarīgākais un varbūt pāris aspekti. Vispirms, esmu dzirdējis, uzklausot Almuņus kungu, ka viņš vēlas atteikties no sliekšņa, kas šobrīd ir iestrādāts nosacījumos, un tas bija 2% no riska novērtējuma. Un tādējādi tiek e, padarīt striktāki noteikumi sa atbalsta saņemšanai. Es uzskatu, ka tiešām ir labi atteikties no šīs sliekšņa, taču šeit ir svarīgi atcerēties, ka mums ir jānodrošina vienādi spēles noteikumi. Un, ja atsakamies no šīs sliekšņa, tad nevaram to darīt tikai tāpēc, lai valsts palīdzība tiktu palielināta. Mums ir jārunā arī par to, uh, par tiem, kuri 2008. un 2009. gadā saņēma palīdzību. Un es zinu, ka bija ļoti daudzas bankas, kurām šis slieksnis bija toreiz 1,9 un viņas nesaņēma atbalstu, tāpēc, ka slieksnis toreiz bija 2. Tātad eh, jau šeit ir izkropļojums. Nākamais, runājot par Eiropas centrālās bankas likvidit, atbalstu likviditātēm, atcerēsimies, ka vienādi spēles noteikumi attiecās ne tikai uz rekapitalizāciju, bet arī uz ECB sniegto atbalstu likviditātēm. Tas vēlreiz nozīmē to, ka ja bankā ir grūtības, tad banka vainu bankrotē, jo tai ir likviditātes problēmas. Patiesībā es nesaprotu, kāpēc valsts atbalsta piešķiršanā tiek ņemts vērā tikai un vienīgi bankas pamatkapitāla stāvoklis un nevis ECB aizņēmums. No ECB šobrīd var aizņemties no 1% apņomos un šo naudu iepludināt tirgū par 3, 4%. Tā tad ir 3% pievienotā vērtība bez jebkādas piepūles. Es saprotu, vismaz no ECB viedokļa raugoties, ka viņiem ir pašiem jāatbild par to, kas viņiem ir uzlikts, taču plašāk skatoties, man nav skaidrs, kāpēc tas nav ticis ņemts vērā. Nākamais. Es zinu, ka ir ārkārtīgi grūti savietot kopā Eiropas un ASV standartus, un tomēr pēdējie gadi ir skaidri parādījuši, ka, piemēram, tādas bankas kā ING, kuras darbojās ASV, tās nevarēja saņemt ASV atbilstību, atbalstu, un tās ASV bankas, kuras saņēma ASV atbalstu, tās brīvi varēja rīkoties Eiropā, un e, tās varēja konkrēti konkurēt ar ING, kura, piemēram, šādu atbalstu nesaņēma, jo mūs ierobežoja komisijas noteikumi. Līdz ar to bija tiešām ļoti liela nobīde starp to, kāda bija noteikuma ASV un šeit. Un tagad eh, Levīkungs. Jā, es eh, piekrītu jautājumam, kas tika uzdots, proti, ka vienlīdzīgi spēles noteikumi ir ārkārtīgi svarīgi. Runājot par garantijām, ļoti svarīgs jautājums, ļoti svarīgs solis pareizajā virzienā bija pagājušajā jūlijā pieņemtais noteikums par to, ka garantijām ir jābūt palielinātām un jābūt saistītām ar banku kredīt spēju kredīta ticamību. Un es tiešām uzskatu, ka tas lielā mērā palīdzēs izvairīties no izkropļojumiem vismaz garantiju ziņā. Uh, uh, no. Renovālis kungs. Runājot par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem, ir svarīgi atcerēties, ka mēs runājām ne tikai par garantijām, piemēram, pieņemot lēmumu par dividendžu nemaksāšanu, jo jūs vēlaties palielināt eh, jūsu provīzijas. Tas ir kaut kas tāds, kas ir iekļauts patreizējā riska pārvaldībā. Un, ja E, šim daudzumam nav nekāda sliekšņa un nav nekādu ierobežojumu, tad e, patiesībā ir atšķirība starp šo situāciju un to, ja nav nekādi atrunāti vienlīdzīgi spēles noteikumi. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izstrādātu tā saucamās atkāpes stratēģijas, jo, ja mēs runājam par vienību banku, kura nav dzīvot spējīga, tad eh, tas ietekmē ticamību, uzticamību visai finanšu sistēmai. Un eh, problēma, likviditātes problēmas rodās tāpēc, ka starp banku tirgu nav ticamības, un to, no tām ir jāizvairās. Thank you. I'll, I'll keep on. Paldies. Tagad došu vārdu atkal deputātiem, lai uzdot jautājumus, un Ja mums būs dažas minūtes atlikušas, es došu vārdu arī komisijai, kas noteikti vēlēsies komentēt dažus jautājumus, bet es varu jums dot vārdu tikai vienreiz. Jūs nākamais. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es konstatēju, ka šī otrā uzklausīšanās daļa mums ir daudz liederīgāka gan mūsu uzdevumam kā likumdevējiem, gan kā kontrolētājiem. Uh, varu konstatēt, ka notiek apsūdzība, ka analīzes nebija pareizas. Ja vienlaikus Eiropas centrālās bankas eh, monetārā politika netiek aplūkota atbalsti un kontrā, un galvenais uzdevums vēl konstatē to, ka nozars pārstāvji uzskata, ka ir radītas smagi skropļojumi konkurences jomā piemēram, garantiju samaksa zemāka par tirgus cenām vai banku sajaukšana ar valsts dimensiju un tā tālāk. Un tas nav saskaņā ar komisijas nodrošināto neutralitātes principu. Racionalitāte un stabilitāte tas netika īstenots. Tika atbalstīts institūcijas, kuras nebija dzīvot spējīgas, tātad nevis restruktūrizācija, uh, bija tām nepieciešama, bet gan likvidācija. Runa bija arī par nepietiekamu koordināciju no dalībvalstu puses un norādu uz tiesisko drošumu no vienas puses un manevrēšanas iespēja no otras puses. Jautājums, kam ir jānotiek, lai no šī brīža konkurences netiktu sakropļotā? Vēl konkrētāk runājot bankas, kuras cieš no šādiem principiem pēc pasākuma beigšanās, tām tak vairāk nevajadzētu ciest. Un vēl jautājums, visi pasākumi, kas ir paredzēti finanšu sektora restruktūrizēšanai, ko teica Barņēkungs, tika īstenot reālajai ekonomikai, proti, lai kredītu plūstu, taču tas tā nenotiek. Kāpēc atbalsts no centrālās bankas un no valstīm nenoveda pie labākas situācijas un kas jādara, lai tā notiks? Paldies! Let's go along the path. Nu, tagad vārds mūsu ekspertiem tikai apgrieztā kārtībā. Es atbildēšu spāņu valodā par jūsu apjūjumu uzdotajiem jautājumiem. Kā konkurences skropļošanu var novērst? Manuprāt, ir jāīsteno tas, kas ir komisijas ziņojumos atrunāts. Tātad dividenšu neizmaksāšanu, ja. Jā kāda banka darbojas tādā tirgu, kur ir ierobežota piekļuve. Tad ir jāpārdod aktīvi, lai radītu piekļuvi citām pusēm. Un tagad runa ir par esošo likumu un normu īstenošanu. Otrais jautājums par pieprasījums pēc kredītiem. Nu, skaitļi ir ļoti uh, daļrunīgi dažreiz tiek pieļautas kļūdas, bet tur, kur pagājušos mēnešos bija novērojama izaugsme, vai arī pagājušos gados, tur tie bija uzņēmumi, kur nesaņēma valsts atbalstu. Tikai vienam uzņēmumam ar valsts atbalstu bija nepieciešams vēl kredīts, taču parasti kredīts tika nodrošināts eh, ģimenēm vai uzņēmumiem, kuriem nav valsts atbalsts nodrošināts. Levīkungs. Mr. Vink. Lavīkungs nevēlas izteikties, varbūt Vinka kungs. Jā, paldies priekšstādātāji. Vispirms. Par to, ko pieminēja jau iepriekšējā runātāja, es domāju, ka mums ir jāizraugās ļoti piesardzīgi pieeja. Mēs pilnībā piekrītam tam, ka ir jābūt skaidrai piekļuvai valsts atbalstam, bet tas ir jādara ļoti piesardzīgā veidā. Nevajadzētu organizēt šīs fire sales, jeb ātri pārdošanas. Par to mēs, to mēs neatbalstītu. Un tāpat arī būtu jābūt kaut kādiem rosinošiem uh, pasākumiem, lai atteiktos pamazām no šīs prakses. To pieminēja arī iepriekšējie runā, runātāji, proti, lai jūs. Uh, lai pret jums nevērstos Eiropas komisija, jūs cenšaties atmaksāt valstu atbalstu. Tātad būtu nepieciešams kaut kāds atbalsts no Eiropas komisijas puses, ja jūs sākat atmaksāt valsts palīdzību. Tas arī būtu viss no manas puses. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tādā gadījumā tagad vārds Antonijam. Prezidentā. E... Eh, Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es uzdošu četrus jautājumus katram runātājam pa vienam. Jūs runājat par pieciem reformas punktiem - kapitāla likviditāte, krīzes pārvarēšana un tā tālāk. Nezinu, vai jūs pieminējāt vēl. Kā jūs raugaties uz šo krīzes pārvarēšanu? Jūs runājat arī par globāliem nosacījumiem un par uh, vienādu attieksmi pasaules līmenī, vai Japāna, ASV arī tiek šī situācija ievērot, vai tur ir dažādas citādākas atbalsta sistēmas nekā Eiropā, varbūt to jūs varat paskaidrot. Un Levīkungs, jūs teicāt, no vienas puses atbalsta pagarināšana, no vienas puses, no otras puses to atcelšana, kā mēs varētu turpināt šos pabalstus, bet vienlaiks veicināt arī restruktūrizāciju. Un runājot par elastīgumu un manevrešanas spējām, to pieminēja pēdējais runātājs, kā to var apvienot ar paredzamības principu. Paldies! Let's take those in the order. Un tagad uh, es uh, došu jautā, vis, jautā, laika atbildēm. Vispirms Runvalas kungam. Liels paldies par šiem abiem punktiem. Runa ir par uzņēmumu vadību un uzraudzību. Mēs ticām, ka finanšu institūtiem problēmas vienmēr ir saistītas ar riskiem un mēs atbalstam tādu modeli, kur risku pārvaldība tiek veikta visaugstākajā līmenī, kā uzņēmuma vadības prioritāte. Ir arī komisija paredz šādus pasākumus, un mēs uzskatām, ka ir jāpieturās pie šādas procesa. Runājot par elastīgumu un uh, manevrēšanas iespēju, mēs vienmēr teicām, ka finanšu krīzes gadījumā uh, nevis trūka regulēšanas, bet uzraudzības, un Spānijas uzraudzības sistēmā mums ir ļoti plaša, detalizēta pārbaude, kas koncentrējas uz katru atsevišķo uzņēmumu, un uzraudzības iestādes var ie, iesaistīties kādā institūtā pirms vēl kāda krīze ir izcēlusies, var, piemēram, atcelt kādu vadītāju un noteikt uh, palīdzības pasākums, pirms šis uzņēmums ir uh, izjūts vai ietekmējis arī citus, un tā mēs veicam profilaksi. Paldies, saka Vinka kungs. Jūs jautājums par attiecībām starp ES un ASV. Es personīgi uzskatu, ka lielās starptautiskās bankas veicina pasaules ekonomikas izaugsmi, un tas arī ir apliecināts Starptautiskā valūtas fóruma izdotajā ziņojumā. Ekonomiskā skalā raugoties jaunu pakalpojumu izveidošanu un investīcijas rada iespēju dažādot pakalpojumus un uh, palīdzēt eh, starptautiskām kompānijām, kuras pašas darbojās starptautiskā līmenī. Tātad eh, šīs bankas palielina konkurenci, tāpēc es uzskatu, no Eiropas perspektīvas raugoties, mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem izturoties pret šādām bankām. Protams, ka mums nebūs nepieciešama konkurēt spējīgi starptautiskā līmenī banku vienības arī nākotnē. Uh, Līdz ar to Eiropas globālie spēlētāji un eh, Eiropas globālo spēlētāju apspiešana Eiropu padarīs vājāku un tādējādi mēs iesauks, iešausim paši sev kājā. Es eh, uzskatu, ka ietekmei vajadzētu būt izvērē, izvērtētai arī makroekonomiskā aspektā, un katrā individuālā gadījumā mums ir jāizvērtē situācija. Tātad juridiski raugoties, bet ne tikai pēc likuma burta, bet mums ir jāraugās arī, kā tas gal beigās ietekmēs Eiropas ekonomiku. Yes, thank you for the question. <clears throat> um, I think... Levī kungs turpina. Paldies par jautājumu. Uh, svarīgs jautājums, kur mēs runājam par jūlijā pieņemto noteikumu, bija garantiju nosacījumi. Mūsu projektā mēs e, nonācām pie secinājuma, ka Eiropas Savienības bankas ir maksājušas to pašu garantiju nodevu gan valstīs, gan banku reitingos, Līdz ar to cenu mehānisms, kādu to nosaka Eiropas centrālā banka, to vajadzētu ņemt vērā bankas reitinga noteikšanā, bet dažādu iemeslu dēļ bankas, vismaz lielākā daļa no tām, maksāja nodevu no 80 līdz 120 bāzes punktiem reāli ap 1% un sekas tam bija tādas, kā, piemēram, bankas tādās valstīs kā Portugāla, Itālija un Spānija, kurās šis um, kredīt uh, ticamība bija zema, tātad šīm valstīm aizņēmuma cena bija daudz augstāka nekā, piemēram, Vācijas bankām, kurām garantijas nodeva bija apmēram 1%, bet pārējām bankām daudz augstāks. Tātad tas bija viens no mehānismiem, kas nodrošināja tirgus kropļojumu. Un tas patiesībā uzskatu, ka ar šo jūlija dekrētu ir ticis novērsts. Cits kropļojums, cits izmaiņa un satricinājums, kurš arī šobrīd ir novērsts, ir aizņēmuma ņēmēju kvalitāte, kura ir būtiski mainījusies pēdējo 20 mēnešu laikā mēs novērojām, ka vidējais kredītreitings tātad tām bankām, kuras vēlējās saņemt Eiropas, atvainojos, valsts atbalstu, kopš 2009. gada vidus ir samazinājies būtiski. Tas nozīmē vienkārši to, ka vājās bankas joprojām ir apkarīgas no valsts atbalsta, un tas eh, vēlreiz pierāda to, ka maijā pieņemtais lēmums ir pareizs, jo tā saucamajiem uh, milzīgajiem zaudētājiem būs jāpierāda, ka tās ir spējīgas atmaksāt un tādējādi šīs te vājās bankas vairs nevarēs izmantot no krāma tekošo naudu. Sanchez, your... Lielas paldies, uh, Sančes kungs. Uh, uh, es piekrītu pārējiem panēļ diskusijas dalībniekiem, un es domāju, ka atbild uz jūsu jautājumu varbūt ir rodama citviet. Protams, eh, elastīgums un diskrecionārā vara ir jautājums, par kur mēs runājam atsevišķos gadījumos, tad, kad eh, mēs cenšamies atrisināt eh, trūkums tirgu Bet Baņiekungs runāja par to, ka mums būtu nepieciešama jauna ietvara izveidošana, tāda ietvara, kas tiktu attiecināts uz visām institūcijām, kas darbojas šī tirgus ietvaros. Tāpēc es domāju, ka šī gadījumā runa ir par diviem dažādiem konceptiem. Vai vēl kāds deputāts vēlas uzdot jautājums? Labi, tādā gadījumā došu vārdu komisijas pārstāvim. Es nezinu, kurš runās komisijas vārdā, bet jums tiek dots vārds, lai komentētu diskusijās izskanējušo. Thanks a lot. My name is Jan Patrīma and I'm the director. Paldies, es esmu Anna Patrī, eh, pārstāvu finanšu eh, pakalpojumu un ģenerāla direktorātu. Es vēlētos, jo, jo īpaši runāt par Bereskunces eh, komentāriem par nevienlīdzīgu attieksmi, attieksmi attiecībā uz dalībvalstīm. Es domāju, ka mēs darījām visu iespējamo, lai nodrošinātu vienādus spēles noteikumus Eiropas kontekstā, un mēs neraudzījāmies tikai uz atsevišķām situācijām, bet raudzījāmies uz to visplašākā mērogā, protams, ņemot vērā arī finanšu stabilitāti, un ir skaidrs, ka restruktūrizācija ir jāveic, un tā ir jābūt proporcionālai atkarībā no tā, kāda palīdzība tiek saņemta un, un kāda ir situācija konkurences jomā iekšējā tirgu, lai panāktu, protams, tirgumu e, pozitīvu iznākumu. Mēs centāmies panākt to, ka šī palīdzība tiek sniegta ar vienādiem noteikumiem, ka tiek īstenot nepieciešamās restruktūrizācija, lai gal galā e, pēc reformas paliktu tikai e, izdzīvot spējīgi uzņēmumi un tas nozīmē, ka pašiem uzņēmumiem ievērojamā mērā ir jāveic ieguldījumi restruktūrizācijā, un es labprāt dzirdētu no jums, kura kompānija bija spējīga izmaksāt dividendes restruktūrizācijas procesa laikā. Katrā ziņā mēs vēlētu dzirdēt, kurš ir bijis šis uzņēmums, Mēs centāmies vērsties arī pret konkurences kropļojumiem, un to darījām galvenokārt pieprasot daļu, jeb ieguldījumu pārdošanu, un centāmies nākt klajā ar stingrām prasībām, lai nodokļu maksātāja nauda netiktu izmantota un neatstāt ne negatīvu ietekmu uz citu banku darbību, un tāpat arī uzlikām noteikums, kas ierobežo banku uzvedību. Un Es gribētu teikt Vinka kungam. Es nevarētu piekrist jūs teiktiem. Jūs tāpat teicāt, ka mums būtu jāpiešķir palīdzība tikai dzīvot spējīgiem uzņēmumiem. Es pilnībā piekrītu, ka gala rezultātam ir jābūt dzīvot spējīgam, bet es domāju, ka mēs esam rīkojušies atšķirīgi no dalībvalstīm, un Leman bija uh, milzīgs drauds visiem kopumā. Mūsu politika bija tāda, ka mēs ļautu atveseļoties, bet ir nepieciešama restruktūrizācija, un restruktūrizācija var novest arī pie bankas likvidācijas. Un ne visi lēmumi, kurus mēs pieņemām, beidzās ar to, ka mums izdevās izglābt uzņēmumu, kas tālāk bija dzīvot spējīgs. Bija arī daži gadījumi, kuros uh, viss beidzās ar to, ka banka tiek. Uh, bankas darbība tiek pārtraukta, bet tādā veidā, lai tas neapdraudātu finanšu stabilitāti. Tātad tāda ir bijusi politika, kur mēs esam izraudzījušies, un es domāju, ka mums izdevās to īstenot diezgan labi. Uh, un mēs centāmies panākt to, lai tas viss neatstātu negatīvu ietekmi uz dalību valstīm. Kunga, Vinka kungam es vēlētos teikt, ka ir vairāk aspekti, pie kuriem mēs eh, strādājam, un jūs varbūt uzskatāt, ka pret jums mēs esam vērsušies stingrāk, tas ir tikai dabiski. Jāsaka, ING saņēma lielu palīdzību. Uh, pat 3% apmērā, eh, lai gan mēs runājam te par 2%, un es nemaz nerunāju par likviditātes garantijām. Mēs palīdzējām NGA, eh, tu, un tā turpināja agresīvu cenu politiku Eiropas tirgu, un tas, protams, atstāja ietekmi arī uz jūsu konkurentiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka runa ir par palīdzību, kuru eh, mēs sedzām no Nīderlandes nodokļu maksātāju naudas. Tālāk, kas attiecas uz vadību, es pilnībā piekrītu jums tajā, ka tas ir pretrunā ar konkurences eh, noteikumiem. Jūs vēlaties, lai uzņēmumi konkurētu savā starpā, bet jūs varējāt konkurēt pateicoties palīdzībai, kur saņēmām no valsts. Un mēs redzam, ka Nīderlandes tirgus ir ļoti piesātināts un mēs piedāvājam ING um, atcelt šo aizliegumu attiecībā uz cenu līderību, bet mums ir jābalsta savs lēmums uz uh, apņemšanos, ar kur nāk klajā valsts un ING, bet ING nevēlējās mainīt savu praksi, nu lai nu tā būtu. Tāpat jūs pieminējāt arī šo prasība, kas ir iesniegta tiesā, komisija izvērtē banku balstoties uz restruktūrizācijas plānu, kur iesniedz dalībvalsts un kur iesniedz uh, attiecīgais uzņēmums, un tas viss tiek izvērtēts no dzīvot, izdzīvošanas, no dzīvotspējas viedokļa, vai runa ir par tādu um, institūciju, kas ir spējīga darboties, ka ir pienācīgs sadalīts sloks, ka uh, uzņēmums pats piedalās arī restruktūrizācijas izmaksu sekšanā. Ja restruktūrizācijas plāns, kas mums tiek iesniegts, kur mums iesniedz dalībvalsts, un kuru, protams, izstrādā ar kompānijas atbalstu, ja mēs to varam atbalstīt, ja mēs piekrītam šim plānam, un tādā gadījumā mēs to Mēs pieņemam gala rezultātu. Mēs neizstrādājam šos restruktūrizācijas plānus paši, tāpēc ir nedaudz dīvaini. Ja uh, jūs iesniedzat plānu, mēs to apstiprinām, pēc tam jūs mūs iesūdzat tiesā. Nu, es nevēlos īpaši ieslēgt, ieslēgt detaļās, jo šis jautājums joprojām tiek izskatīts tiesā. Un visbeidzot, Vēl viens jautājums, kuru jūs pieminējāt, kas arī cieši saistīts ar šo šīs lietas izskatīšanu tiesā, bet jebkurā gadījumā eh, mēs pavisam skaidri pateicām, ka mēs esam par to, ka šie līdzekļi tiek atmaksāti valstī pēc iespējas ātrāk. Tas ir nepieciešams, lai mēs eh, atbrīvotos no valsts atbalsta, un tāda ir bijusi mūsu nostāja arī ING gadījumā, un es domāju, kas ir pats svarīgākais, ir jābūt uh, pienācīgiem atmaksāšanas noteikumiem. Ja es vienojos ar kādu un ja mēs vienojamies par to, ka e, attiecīgi ir jāsamaksā prēmija, un ja kāds ir gatavs maksāt e, priekšlaicīgi, bet nav gatavs izmaksāt šo prēmiju, tad, protams, mēs saskaramies ar problēmām, un tā tas ir šī gadījumā. Tālāk, attiecībā uz e, šo te uh, uh, cesiju, jeb daļu, jeb ieguldījumu pārdošanu. Mēs nekad neesam nākuši klajā ar tādām prasībām, kā jūs pieminējām. Mēs atļaujam īstenot šīs prasības daudz uh, ilgākā termiņā. Un es saprotu, ka kompānijai varētu rasties problēmas ar tiem aktīviem, jeb daļām, kuras tā varētu šķist vērtīgs un no kurām tā nevēlas atbrīvoties. Uh, Mēs esam centušies eh, arī izsināt šo jautājumu tādā veidā, lai viss notiktu pienācīgi, tāpēc, ka, teiksim, attiecīgās daļas eh, var apdraudēt bankas turpmāku pastāvēšanu un darbību, tāpēc tās ir jāpārdod, un ja ir jāpārdod šīs daļas, lai atmaksātu valsts atbalstu ātrāk, tas varētu būt īpašs gadījums, un arī tādā gadījumā, ja tas varētu apdraudēt konkurenci, arī tas ir cits gadījums. Un lielākajā daļā gadījumu mēs ļāvām konkurentiem iekļūt tirgū Un es domāju, ka šī praksa līdz šim ir bijusi pietiekami efektīga. Tālāk, kas attiecas uz atklātību, ko pieminēja Kārltona kungs. Jā, mēs publicējam visus savus uh, lēmumus un daram to pēc iespējas ātrāk. Mēs um, esam atkarīgi arī no otras puses, jo, kā jau Almuņas kungs teica, mēs nevaram publicēt visu, jo ir arī uh, Eh, slepena informācija, mums ir jāizlem, ko mēs varam publiskot un ko nē. Un es domāju, ka komisija diezgan skaidri eh, un atklāti sniedz informāciju par to, ko mēs darām, un jūs attiecīgo informāciju varat atrast mūsu mājaslapā. Un visbeidzot, pēdējais komentārs par diviem procentiem un par vienlīdzīgu attieksmi. Es domāju, ka mums būtu jāatcerās, kāpēc tika ieviests šis te uh, limits 2% slieksnis. 2% bija eh, nepieciešamais slieksnis, lai nebūtu jānāk klajā ar restruktūrizācijas plānu, un tas tika ieviests tāpēc, ka 2008. gada beigās bija gadījumi, kad eh, mēs saskārāmies ar eh, trūkumiem, jo bankas, kas pienācīgi darbojās, nevēlējās aizdot tirgiem, tāpēc, ka bija kapita, prasības attiecībā uz kapitāla rezervēm, un uzņēmumi gluži vienkārši vēlējās izpildīt šīs prasības un nevarēja aizdot. Tāpēc arī e, te mēs saskārāmies ar zināmām grūtībām, un tāpēc tika ievies šie divi procenti. Bet šobrīd mēs redzam, ka tā vairs nav tik milzīga problēma un ka reālā ekonomika var saņemt līdzekļus, e, ir iespējams iegūt aizņemums, un te e, patiesībā nav runa par to, vai banka ir vai nav saņēmusi valsts atbalstu. Paldies par uzmanību! Thank you very much for that. Paldies par šo paskaidrojumu no komisijas puses. Tagad rīkošos sekojoši. Došu vārdu katram no paneļa ekspertiem, tādam kā galavārdam, burtiski pāris minūtes par jau kādu tēmu. Es nedomāju, ka mums būs iespēja šeit iztirzāt un izvērtīt konkrētus gadījumus, tātad par restruktūrizācijas plāniem un par apelācijām. Uh, Jā, protams, ir paredzēta klauzula, ka ja finanšu uzņēmums uzskata, ka tam ir tādas tiesības, tad tam ir jābūt iespējai apelēt. Un esmu pilnīgi pārliecināta, ka arvien vairāk banku var nonākt šādā situācijā, un tad redzēsim, ko spriedīs tiesa, kuram tiks piespriesta taisnība. Bet, eh, protams, ka mēs nevaram to paredzēt, ka, ja plānam tiek, ja uz plānu tiek izdarīts kāds spiediens no aizņēmē bankas. Tātad, vispirms Karltona kungs, un tad iesim no kreisās puses uz labo. Ja jūs nevēlaties runāt, tad nē, bet ja jūs burtiski vēlaties pāris vārdu. Tātad Karltona kungs saka, izv izvēloties runāt par vienu vai vairākiem noslēgumu vārdiem, uh, Klausoties gan paneļa eksperta teiktajā, gan arī Eiropas parlamenta deputāta teiktajā, izskatās, ka ir liela griba redzēt lielāku caurskatāmību komisijas lēmumos, pie tam nevis konkrētos lēmumos, kā tika pieņemts konkrētais lēmums, bet gan kā šie dažādie lēmumi ir saistīti viens ar otru, jo tādējādi tiks izveidota uzticamība sistēmai, kā komisija ir tikusi galā ar šo krīzi, proti izanalizēt situāciju starp dalību valstīm un dažādās bankās un kā tiek pieņemts lēmums katrā konkrētā gadījumā, bet tas būtu mans galavārds un pēdējais. Tagad eh, Vinka kungs. Jā, arī viens komentārs un piekrīt, ka mums nebūs iespējas iedziļināties detaļās. Tātad es sēžu Briselē un es nesēžu Luksemburgā un es eh, tiešām priecājos, ka jūs eh, atbalstat Eiropas iedzīvotāju tiesības doties uz tiesu, ja viņiem kas nepatīk. Bet runājot par bankām bankas ir zaudējušas daudzu akcionāru uzticību tieši krīzes apstākļos, un patiesībā banku, e, bankošana ir balstīta uz uzticību. Ja jūsu darbinieki un jūsu klienti jums neuztic, tad bankā ir milz problēma. Tātad es uzskatu, ka galvenais jebkura pasākuma pamatā ir atgūt klientu uzticamību, investētāju uzticamību un akcionāru uzticamību. Es uzskatu, ka to bija vērts pieminēt šajās paneļa diskusijās, un tas šeit arī netika tā īpaši uzsvērts. Vēl bez tam es piekrītu tam, ka komisijas pārstāve teica, ka nodokļu maksātāji nedrīkst maksāt par banku pārmērīgu risku. Tāpēc arī mūsu norunā un mūsu programmā, kā mēs par to pievienojāmies par pieciem miljārdiem, kurus mēs atmaksājāt jau viena gada laikā, mēs esam eh, atmaksājusi Nīderlandai 50% ar akciju likmi 1,5%, un mēs uzskatām, ka tā ir godīga procentu likme. Nākamais, nē, Levīkungs neko neteiks, Renavalas kungs. Es vēlējos tikai pieminēt, kā jau es iepriekš teicu, ka lielākā daļa pasākumu konkurētspējas un kompetences nodrošina, konkurences nodrošināšanai, kā jau tas izskanēja no komisijas plāniem, man ir grūti rast adekvātu līdzsvaru starp visiem šās situācijas šķautnēm. Tātad, kā nodrošināt konkurēt spēju no vienas puses un no otras puses nodrošināt dzīvot spējīgu finanšu institūciju. Par to tiek runāts komisijas komunikē paziņojumā, jo tiešām arī pēc kāda laika bankām, kuras ir saņēmušas palīdzību, šo banku dzīvot spēju ir jāizvērtē. Es saprotu, ka šī problēma lielā mērā ir saistīta ar e, seku izvērtēšanu. Tomēr uzskatu, ka mums, kā neatkarīgai kompānijai, proti Santander grupai, Mums ir jābūt tādiem pašiem spēles noteikumiem un pieejai konkrētiem finansējuma fondiem. Thank you very much. I think that, uh... Lielas paldies! Es domāju, ar to arī varam noslēgt šo uzklausīšanu. Es vēlētos pateikties visiem uh, ekspertiem un Eiropas parlamenta deputātiem. Es vēlētos vien informēt jūs par to, ka daži uh, no prezentāciju dokumentiem ir pieejami, tie būs pieejami arī mājaslapā, un noteikti mēs varēsim papildināt šos dokumentus ar papildus komentāriem, kas izskanēja. Mēs pateicamies paneļ diskusijas ekspertiem. Uh, ja jūs to vēlties vai komisija vēlas iesūtīt papildus informāciju, kas būtu noderīga Eiropas parlamenta deputātiem, mēs par to būtu ļoti pateicīgi. Liels paldies jums visiem. Mums darba kārtībā ir paredzēts vēl viens jautājums. Šīs nav sanāksmes beigas, bet es vēlētos atvadīties no ekspertiem. Paldies! Okay, now the... Labi, paldies. Tātad tagad pēdējais punkts darba kārtībā, 12. Tas ir priekšlikums padoms regulē par valsts atbalstu nekonkurēt spējīgu ogļu raktuvi slēgšanas atvieglošanai. Atzinumu sagatavotais referents Rapkai kungs, diemžēl, nav varējis ierasties. Mēs to nezinājām tad, kad sagatavojām šās dienas darba kārtību, tāpēc arī šis punkts joprojām ir darba kārtībā. Tāpēc ik viens, kas vēlas izteikties par šo jautājumu, var runāt, bet jebkurā gadījumā nebūs uh, ievad vārdu no Rapkaikunga puses, un viņš nav arī uzticējis šo pienākumu kādam citam. Filip, ja tu vēlies, tu, protams, var izteikties, bet es neesmu pārliecināta, ka te ir kāds, kas vēlas tevī klausīties. Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? acīm redzot, viss ir prom. Tādā gadījumā es noteikti nenogrākošos attiecībā uz šās dienas darba eh, kārtību, un mēs varam noslēgt debatas. Grozījums var ieskrie, iesniegt līdz 11. oktobrim, izskatīsim tos 26. oktobra sanāksmē, balsosim komitejā 9. novembrī un plenārsēdē balsosim novembra otrajā plenārsēdē. Viss sagadījās tik dīvaini, tāpēc, ka mums bija diskusijas par ziņojumu, bet bez tulkojumu, un tāpēc mēs to iekļāvām darba kārtībā tad, kad bijām saņēmuši tulkojumu, bet jebkurā gadījumā ļoti daudz, kas jau par šo jautājumu tika pateikts, un es domāju, ka deputāti ir pietiekami labi informēti, un viņiem ir idejas grozījumiem. Man nav eh, citu jautājumu. Nākamā sanāksme paredzēta 18. oktobrī Strasbūrā. Ar to arī noslēdzam šās dienas sanāksmi. Lielas paldies visiem!